Benvenuti a tutti, diamo inizio approvazione dell'ordine del giorno. Labdien visiem! Sāksim vispirms ar darba kārtības pieņemšanu. Komisija ir ierosinājusi sakojošu lietu pirms iesniegt savu uh, priekšlikumu attiecībā uz GMO e, sas, daļiņām. Ta, lobarībā tad tas e, tiks izskatīts mazliet vēlāk. Nu, mēs to atliksim uz vēlāku laiku, tad, kad mēs runāsim par kopējo lauksaimniecības politiku. Un, ja jūs piekrītat šādām nelielām izmaiņām, tad darba kārtība ir pieņemta. Tālāk priekšsēdētāja paziņojumi. Šīs dienas sanāksme tiek pārraidīta tiešraidē internetā. Trešais punkts - antibiotiku rezistence. Koordinātori ir izlēmuši uzdot uh, mutisku jautājumu par rezistenci pret antibiotikām, un šis mutiskais jautājums ir izdalīts komitejas locekļiem. Koordinātori tāpat arī nolēma, ka tās būtu jāpavada ar mūsu komitejas rezolūcijas projektu. Šis dokuments tiks izskatīts māja vai jūnija mēneša plenārsesijā. sesijā. Ja jums nav iebildumi, tad šis mutiskais jautājums ir pieņemts. Tālāk, ceturtais punkts. Regulas 1, 2, 3, 4, 4, 2007 grozījumi. Tas attiecās uz piena un piena produktu sektoru. Mūsu referents ir Džeims Nikolsons. Es gan viņu šeit zālē neredzu. Dargie kolēģi, kā jūs jau zināt, tad pēc 2009. gada piena krīzes Eiropas komisija ir ierosinājusi veselu virkni pasākumu, lai stabilizētu tirgu, līdzsvarojot piedāvājumu un pieprasījumu, un tas notiks ar mm, tādu konkrētspējīgāku līgumu piedāvāšanu, piena pārstrādāšanas uzņēmumiem, tāpat arī ir e, jāstabilizē ienākumi piena ražotājiem un um, jāvienojās ar e, piena pārstrādes uzņēmumiem un tāpat arī padarīt piena pārstrādes ķēdi caurskatāmāku. Bet e, neskatoties uz visu, vēl ir palikuši vairāk jautājumu bez atbildes. Tāpēc es tagad došu vārdu Džeimsam, kurš tikko ir ieradies, un tāpēc es došu vārdu Džeimsam Nikolsonam. Un es arī pateicos komisijas pārstāvim un arī visiem citiem komisijas pārstāvjiem, kas, un pēc eh, Nikolsona kunga varēsim izteikties arī visi pārējie. Liels paldies priekšsēdētā. Vispirmām kārtām es gribētu pateikt, ko es domāju. Vispār tā plaši domājot, man jāsaka, ka rūpniecībā šīs priekšlikums ir diezgan labi pieņemts. Es sekos ar dažādiem mm, šīs jomas pārstāvjiem. Es tikos gan ar nacionālām uh, organizācijām, gan citām kurām ir e, pārstāvniecības šeit Briselē, kā jau es teicu. Pirmā reakcija likās diezgan pozitīva, bet, nu, protams, ja mēs iepazīstamies ar priekšlikumu detaļām, tad e, ir nepieciešams sniegt tuvāku paskaidrojumu par to. Šis priekšlikums pastāsta par to, kas notiks, kad stāsies spēkā Koplā mums 2015, eh, bet es īstumā tagad pastāstīšu par to, kādas ir manas domas. Es centos būt tāds diezgan atvērtu domājoši kā referents, un es esmu ļoti ieinteresēts dzirdēt, ko citi domā par šo jautājumu. Un es gribētu zināt, ko jūs teiksiet debatēs, bet es pastāstīšu par dažiem aspektiem. Pirmais ir līgumiskais aspekts. Vispirmām kārtām es gribētu sniegt varbūt eh, citādus argumentus. Un tad, kad mēs runājam par uh, līgumiem, un tad ir zināma šī sektora daļa, kas pretojās uz, pret, uz līgumu slēgšanu. Bet es domāju, ka mm, ja ir uh, tādas dalībvalstis, kas gribētu lielāku fleksibilitāti, tad es gribētu zināt, kuras tieši ir uh, tās, kas prasa šo fleksibilitāti tālāk par līguma nosacījumiem. Tas ir ārkārtīgi ļoti svarīgi, protams, cena, apjoms, un tas viss ir ļoti svarīgi iedzieni līgumā, un mums noteikti tas ir jāatspoguļot tekstā. Tas, ko es domāju ir sekojošs. Mums ir jāizrāda tik daudz fleksibilitātes, cik vien elastības, tik, cik vien iespējams. Un uh, tur arī teikts oriģinālajā tekstā, ka jebkurš uh, eh, lopkops var lūgt uh, um, ieviest to, ko viņš vēlas šajā līgumā. Tāpēc es domāju, tad, kad mēs runājam par līgumiem, tad mums arī jādomā par to, kur un kā, ar kādiem nosacījumiem tie tiks ieviesti. Attiecās uz ražotāju organizācijām. Tad te e, mums ir jārunā par tādu e, sarunu vešanu Un ja mēs te paskatāmies uz to, kāds ir šī priekšlikuma mērķis, tad tas ir palīdzēt lokopiem organizēties labāk tā, lai viņi nostād, pārunās tik nostādīt labākā situācijā. Un vēl divas lietas, ko es gribu teikt par šo. Te ir par procentiem jārunā. N 33% un 3,5%. Protams, šie divi cipari ir, e, rada daudz nesaskaņu. Es daudz runāju ar dažādiem cilvēkiem, daži grib, lai šie cipari būtu lielāki, citi grib, lai tie būtu mazāki. Un padomē dalība valstis arī dažādi domā par to, kādiem ir jābūt šiem skaitļiem, un ir ļoti grūti atrast to ideālo ciparu. Tomēr mums vajadzētu respektēt konkurenci un vis, uz, ļoti uzmanīgi tiks vērots tas, ko mēs darām šajā komitejā attiecībā uz konkurētspēju. Un eh, tad eh, nu, mēs te varam nonākt ļoti, siris, ļoti sarežģītā situācijā. Tālāk. Kad es skatos turpmāk tekstā, tad es redzu, ka te vēl ir arī citas problēmas. Ir dalībvalstis, kurās kooperatīva struktūra nav tik attīstīta kā citās. Nu, tagad ir jāskatās, vai mēs varam atrast kādu risinājumu. Tad, kad mēs runājam par kooperatīviem, tad šeit atkal ir jāskatās uz procentiem. Un tālāk, kad mēs runājam par caurskatāmību, tad es domāju, ka tas arī ir ārkārtīgi svarīgi. un kas attiecās augļu dārzeņu sektoru, tad Es nedomāju, ka mēs varētu doties eh, tālāk, ka mēs varētu būt ambiciozāki par komisijas priekšlikumu tieši šajā dimensijā. Tālāk runājot par caurskatāmību, tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo caurskatāmības princips ir kas tāds, par ko ļoti daudz vēlas runāt, tad, kad tas viņiem ir izdevīgi, bet tad, kad tas viņiem nav savukārt izdevīgi, viņi mēģina šo principu ignorēt. Kādēļ mēs varam runāt? Uh, par panākumiem un uh, kas notika pēc uh, sistēmas ieviešanas. Es nedomāju, ka mums vajadzētu uh, atbalstīt šo sistēmu. Kas notika 2008. gadā? Eiropas Savienības tirgū bija pārprodukcija un mums bija grūti kontrolēt situāciju kopumā. Uh, Tādēļ mums noteikti vajadzētu parūpēties par um, komisijas informēšanu, par to, kādi apjomi tiek ražoti dalību valstīs, kāds ir pieprasījums, kāds ir piedāvājums, jo uh, Mums ir jāpadomā par robustas sistēmas izveidi, lai būtu pietiekam daudz informācijas arī par eh, piena produktu ražošanu un uh, ražošanas apjomiem. Mums uh, labāk vajadzētu izprast uh, to situāciju, kas valda tirgu, un vajadzētu arī sniegt informāciju pareizi uztverot un tūkojot tos signālus, ko mēs saņemam no tirgus. Es domāju, pilnīgi visi var piekrist, ka šī priekšlikuma daļa ir vērtīga, un ja netiek uh, uzlikts nevajadzīgs sloks uz zemnieku, lauksaimnieku pleciem, tad tas ir ļoti labi, ja viņiem nevajag. Piemēram, ja viņi var nospiest podziņu tikai uh, vienreiz uh, nedēļā, lai izpildītu visu nepieciešamos nosacījumus, tad jau tas nekādu ļaunumu neradīs. Un noslēgumā vēlējos pateikt, Esmu ticies ar vairāku organizāciju pārstāvjiem, un šie cilvēki ir runājuši. As as moved, uh, par uh, soft landing procedūru un uh, tieši par piensaimniecības nozari. Man ir Jāsaka, ka es ar ļoti lielu interesi klausīšos eh, kolēģi izteikumos ēnu referentu sacītajā. Un mums noteikti vajadzētu paturēt prātā, kas ir piedāvāts šajos priekšlikumos, neatvērsim Pandoras lādi, jo dažreiz jūs šo lādi atvērsiet, un tad to būs atkal ļoti grūti aiztaisīt ciet. Un ir um, personas, kas vēlas uh, lai tiktu pieņemti tādi lēmumi, kas aizsargātu nozari, aizsargātu rūpniecību, un es patiešām rūpīgi izpētīju visus jautājumus, kas nodarbina lauksaimniekus, un pēdējā ziņojuma versija tiks piedāvāt izskatīšanai komitejā apmēram aprīļa vidū, un es tagad patiešām esmu ieintriģēts uzklausīt ēnu referentus un visus pārējos kolēģus, kam kaut kas ir sakāms, un es centīšos izsākt izstrādāt uh, konsensusu, kompromisus, kur tas būs iespējams, jo, manuprāt, šis priekšlikums parlamentam uh, sniegs iespēju uh, paust savu viedokli par uh, piensaimniecības nākotni. Mums, protams, ir jāapzinās, ka no tā ir atkarīgs daudz lauksaimnieku liktenis, viņu izdzīvošana ļoti daudzās valstīs. Un, protams, nevienmēr ir tik vienkārši uh, atrast tādu risinājumu, kas būtu derīgs pilnīgi visiem. Es ceru, ka mēs varēsim garantēt pietiekam augstu elastības līmeni, lai piedāvātu lauksaimniekiem labākus spēles noteikumus, ko viņi varētu reāli izmantot ikdienā, ražojot un pārstrādājot produktus. Un, protams, tas nāks par labu patērētājiem. Paldies! Grazie, James! Grazie del tuo lavoro! Paldies, James! Paldies, Džems, par jūsu darbu. Nu, tagad mums būs debatas. Mums ir vairāki locekļi lūguši vārdu. Liels paldies, priekšsēdētāja kungs. Es gribētu sākt izteikt divus komentārus šai, šim regulas priekšlikumam. Uh, Un eh, tā, tie būtu diezgan kritiski. Pirmām kārtām man ir jāsaka, ka šīs dokuments runā par piensaimniecības nākotni, bet te ir jāņem vērā visa piensaimniecības uh, nozārē, bet tā te nav. Tad te runa ir tikai par piensaimniecības nu, rūpniecību. Tomēr vēl ir arī jādomā par to, kas notiks ar uh, pārdošanu, jo īstenībā tā sadārdzināšanās notiek ķēdes beigās. Tālāk, runājot vēl par šīs regulas priekšlikumiem, man šķiet, ka te īpaši ir runa par tām dalību valstīm, kurām ir ļoti lieli ražošanas apjomi, rūpnieciskie apjomi, Un es domāju, tas varētu novest pie tā, ka piensēmniecības nozare uzplauktu tikai dažās dalību valstīs un izustu citās, bet tas ir vispār nepieņemami, un tas nekādā ziņā nekalpotu dažādībai kas ir bijis viens no komisijas lozungiem, un man ir jāsaka, ka priekšlikumi šajā regulā nekādā ziņā nevar aizvietot pašreizējo sistēmu. Un tad es gribēju vēl divas lietas precizēt. Pirmām kārtām, tas attiecās uz līgumiem. Man ir jāsaka, ka es jau painteresējos, kas notiek nozarē. Un es uzzināju sekojošo šiem līgumiem ir jābūt obligātiem un līdzīgiem visās dalību valstīs, lai izvairītos no konkurences kropļošanas dažādās dalību valstīs tāpēc tie būs obligāti un um, e, cenām tur ir jābūt diezgan līdzīgām un arī jānorāda ražošanas apjoms un līguma ilgums, jo nozare prasa, lai līgums būtu vairāk vai mazāk uz gadu noslēgts. Tālāk es gribēju runāt par vēl vienu aspektu. Tas attiecās uz attiecībām uh, lauksaimniecības organizācijām, rūpniecības organizācijām un starp nozāru organizācijām. Nu, tām valstīm, kur šīs starpnozaru organizācijas zaļuma plaukst, mums varētu pastāstīt par to, kā tās darbojās, lai mēs varētu salīdzināt, kā tās darbojās dažādās valstīs. Un mēs varētu paskatīties, kāds ir vislabākais modelis, lai pēc tam izlemtu, kurš ir vislabākais modelis mierīgai līdzās pastāvēšanai. Un visbeidzot, es gribu teikt, ka šīs regulas grozījuma priekšlikums vēl ir diezgan pamatīgi jāizstrādā, lai tas būtu derīgs nākotnē. Liels paldies! Tālāk, uh, saka priekšsēdētājs, tālāk Elizabete Jēgere.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 Szeretettel gratulálok a raportőrnek. Nākamā runātāja, paldies. Eh, Marvais kundze, vēlējos pateikties eh, referenda kungam par veikto darbu. Un man atkārtoti jāpiebilst, ka jaunās dalība valstis un dalība valstis no postkomunistiskajām valstīm Eh, šeit ziņojumā varbūt nav pietiekami lielā mērā ņemts vērā. Nav eh, ņemts vērā, kādai pieredzei tās ir gājušas cauri. Ziņojumā ir rakstīts par dažādām organizācijām, lauksaimnieku organizācijām un par, ka uh, šo organizāciju pārstāvi kopā ar lielāku organizāciju pārstāvjiem mēģina aizstāvēt savus intereses, savas vēlmes. Ungārijā arī ir lieli starptautiski uzņēmumi, kas mēģina nu, tā izplesties tirgu un aizstāvēt savas intereses. Bet ne visās valstīs tā tas notiek, lai kļūtu par kooperatīvu locekli, piemēram, uh, Um, šie kooperatīva organizācijas komunisma laikā um, īstenībā zaudēja savu vērtību un daudziem cilvēkiem tieši šķiet kaut kas um, biedējuši, jo komunisma laikā visas šīs patērētāju biedrības uh, bija ar tādu savu noteiktu ēnu un uh, tagad uh, lielās organizācijas mēģina situāciju izmantot savā labā. Pēc uh, pārmaiņām, pēc pārmaiņām politiskajā dzīvē un ekonomikā nebija cilvēku, kas pārstāvētu lauksaimnieku intereses. Jāņem vērā, kāda ir izējas pozīcija, un ja mēs vedam sarunas, tad īsnībā mēs atrodamies uz uh, savādākas platformas nekā tie uh, patērētāji vai arī tie lauksaimnieki, kas ir no rietumu valstīm. Un pre, attieksme pret šādām uh, organizācijām īstenībā uh, Ungārijā un citās jaunās dalību valstīs nav tik viennozīmīga, jo mēs neesam visu laiku dzīvojuši demokrātijā. Ja mēs runājam par demokrātiju, tad, protams, līguma parakstošajām pusēm ir uh, gan vienādas saistības, gan vienādas uh, intereses, kā arī. Uh, Bet, piemēram, postkomunismu valstīs tas nav tad, kad referenta kungs saka, ka līgumiem nevajadzētu būt ar obligātu raksturu, jo tas piedāvātu augstāku elastības pakāpi. Un būtu ļoti labi, ja mēs varētu sarunāties tādā vienādā acu augstumā. Elastība nozīmē, piemēram, Ungārijā to, ka mazie lauksaimnieki būs neizdevīgā situācijā br rīcības brīvība līgumā, kā partneri nosaka tā saturu, protams, uh, tradicionālā demokrātijā, kas tāds ir viegli īstenojams, bet eh, Ungārijā situācija ir atšķirīga. Mums ir milzīgi izaicinājumi, un, protams, laukā, lauksaimnieku intereses šādās organizācijās ir jāpārstāv, bet mazo lauksaimniecību un vidējo lauksaimniecību vārdā es vēlējos mūsu referentu uh, lūgts eh, ņemt vērā šo īpatnējo pieredzi, ko mēs esam guvuši laika gaitā un vēlējos mudināt lauksaimnieku organizācijas Ungārijā, lai tās jums sniedz šo informāciju. Es labprāt jūs uzaicinātu uz Ungāriju. Erről a kérdéskörről. Mm, eh, lūgtu jūs eh, parunāties ar pārstāvjiem un tad arī iepazīties ar situāciju uz vietas. Paldies, Tarabēls kungs, lūdzu. Zidon. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es gribētu sākt atgādinājot, uh, no kurienes mēs nākam un uz kurieni mēs dodamies. Vispirms bija kvotu periods, jo pagātnē mums eh, notika dažādas nepatīkamas situācijas, kas radīja tādu. Uh, situāciju, kur e, patērētājiem produkts bija pārāk dzars un to vajadzēja noliktavās turēt un pēc tam iznīcināt. Bet nu, tas neatiecas tikai uz pienu, tas, protams, bija tā, tieši tāpat arī ar augļiem un dārzeņiem. Tālāk e, situācija mainījās, un tagad 2009. gadā mēs jau pārliecinājāmies par to, ka tikko mēs gribam ieviest kaut kādas izmaiņas, tā uzreiz nokrīt cenas pat līdz. Eh, pat pa 40, 546 procentiem, un piens var maksāt ražotājiem pat līdz 19 centiem par litru. Tagad, ja mēs runājam par kvotām pagātnē, nu tad varbūt mēs nebijām pietiekami elastīgi agrāk. Uh, Un ja mēs gribam šo elastību salīdzinot ar iepriekšējo kvotu sistēmu, tad, protams, tas ir labi. Taču, ja mēs gribam um, cenu elasticitāti, kā mums te ierosina komisija, tad es teiktu, nu, pagaidiet, pagaidiet, lēnāk pār tiltu, es jums došu piemēru, par kuru gandrīz neviens nav runājis. Tas ir Kanādas piemērs, tādēļ, ka Kanādā uh, ir eh, teikt, nu, Šveica varbūt nav labs piemērs, bet Kanāda ir, un tāpēc es pastāstīšu, kā tur ir. Kanādā sistēma ir ļoti stabila. Vai tas, ko kanādieši maksā ražotājiem, tas ir 92 Kanādas dolāra centi. Uh, un tas nozīmē, ka ražotājs saņem 60 eh, centus no tā visa. Tātad eh, tur ir ražot, es atvainojos, regulātoru iestāde, un eh, tur ļoti labi saskaņots viss, kā tiek ražots piens, kurš tas tiek pārstrādāts, un tad ķedra labi izstrādāta. Uh, Un ražotājiem ir jānodrošina arī transports, tas sadārdzina katru pienu litru par diviem centiem. Un um, līdz ar to piens nav pārāk dārgs, bet visiem piena produktiem, kas tiek importēti, tiek uzlikts importēšanas nodoklis. Un tagad uh, jautājums ir tāds, vai mēs skatoties uz šo priekšlikumu nevarētu padomāt par starptautiskās tirdzniecības nosacījumiem, jo kad šie cilvēki, kas ir atbildīgi par eh, š, dažādiem jautājumiem, no rīta pieceļās un paskatās spogulī, vai viņi ir lepni ar to, ka patērētājiem ir jāmaksā dārgāk, nu ne jau tikai par pienu, bet arī, piemēram, par uh, Um, elektrību un tam līdzīgi. Nu, es te negribētu novirzīties no tēmas. Es tikai gribēju pateikt, ka komisija, protams, mums izsaka ļoti interesantus priekšlikumus, bet ar to vien nepietiek. Ir vēl lietas, kas ir palikušas ārpus šīs regulas. Nu, un tad, ja mēs uzticēsim visu šīs sektoru, šīs nozares pārvaldi privātu tajam sektoram, tad es šaubos, vai mēs nonāksim pie labiem rezultātiem, jo tomēr šīs cenas būtu kaut kā jāregulē. Nu, lūk, tas bija mans viedoklis, un es gribētu zināt, ko referents domā par to, vai tur vajadzētu kaut ko no valsts puses regulēt vai nē. Liels paldies, saka priekšsādātājs Tarvēlis kungam, tālāk Kostiņš ir kundze. Paldies priekšsēdētāji, paldies referentam par viņu ļoti nozīmīgo uh, ziņojumu. Piena tirgus ir ļoti tāds jūtīgs un delikāts. Uh, un ir nepieciešama konkrēta risinājuma. Un īpaši uh, nozīmīgi ir eh, cenu caurskatāmība. Manuprāt, referents uh, jau ļoti labi norādījusi šo dilēmu, kurā mēs atrodamies uh, aizvien un aizvien cenu caurskatāmības jautājumā, bet nozīmīgi katrā gadījumā ir, lai būtu Eiropas Savienībā vienots uh, risinājums un arī tā īstenošana. Manā skatījumā pietrūkst, ja mēs runājam par uh, cenas caurskatāmību, tad ir nepieciešama uh, regulācija dempinga cenu gadījumā, jo iepriekšējā ziņojuma to parādīja, un mēs zinām, kāds spiediens ir ražotājiem, it īpaši sarunās ar pārtiks koncertiem un lielajiem tirgotājiem. Tagad par piena ražotāju kalnu reģionos un reģionos, kas ir neizdevīgās situācijās. Dažkārt piena saimniecība nav tālāk uzturam, un tas ir nepareizs aprēķins, jo piena nevar šajās, šajos reģionos ražot tā, ar tādām pašām izmaksām kā citos. Un es domāju, ka arī šiem kalnu reģioniem ir jāatrod adekvāti risinājumi Un vēl par kvalitātes pakotni gribu norādīt uz to, ka kvalitātes uh, zīmoks ir bijis paredzēts un citi pasākumi, bet, manuprāt, tas aizvien vēl ļoti nozīmīgs kvalitātes uh, jomā un kvalitatīvu eh, produktu ražošanā, manuprāt, ir ļoti nozīmīgs to atsaukties. Paldies. Honorevole Kostinger, honorevole Reimers. Paldies, Kostingers kundze. Tālāk Remers kundze. Arī es gribētu pateikties Nikolsonu kungam. Un gribētu norādīt uz trim punktiem. Pirmkārt, eh, diskusijā vai nu eh, saistoši vai brīvprātīgi līguma atkarībā no tā, ko mm, pieņemam. Uh, Mums ir principā jāievēro līguma brīvība, kurai jātiek garantētai. Un manā skatījumā tādi obligāti līgumi vispār atkrīt, jo tie vairs tiesiski nav pamatojami. Un vairāk kārt esmu pievērsusies jautājumam šie 3,5% Eiropas Savienībā, jeb 33% maksimāli dalību valstu tirgumu bet kā to var uh, skatīt? I, uh, tiek runāts par to, ka kooperatīvi no tā tiek izslēgti, un nu, tad 3,5% no Eiropas Savienības kopējās uh, ražo, kopējā ražošana uh, apjoma, kur ir uh, kooperatīvu ražotais piens iekļauts, ja bez. Es domāju, ka šeit ir dažādi viedokļi, un par šo punktu noteikti vajadzētu runāt, kas tad tiek ņemts par aprēķinu bāzi. Un tad arī vēl par caurskatāmību. Manuprāt, tā ir tāda principiāla problēma ar caurskatāmību. Tā ir nepieciešama uh, kontrolai, bet pārāk daudz ko, uh, caurskatāmības katram tirkus dalībniekam ir kaitīga. Un ja mēs uh, prasam, lai daudzumi tiktu paziņoti komisijai, tad tas ir uh, labi. Bet komisijai jārūpējas uh, par to, lai šie dati nenonāktu ne, ne atpakaļ tirgu, jo tad eh, šī kalkulētā bāze ražotājiem pārdevējiem tiek apdraudēta. Respektīvi šāda data ar tādu ļoti lielu laika nobīdu var uh, tikt uh, publiski paziņot vai citiem paziņot, vai arī nemaz, jo tas, teiksim, šo līgumu pusi vai uh, tirdzniecības pusi vainot. Nu, tā ir tā problēma ar caurskatāmību, īpaši par to, ka lielie koncerni var iepirkt uh, šos datus un mazie uzņēmumi. Nu, praktiski katru reizi uh, tiek ekspozēti. Cārskatāmība, kā es teicu, uh, ir nepieciešama, bet tāpat kā sāls zupā pa daudz kaitē. Lūdzu, nākamais runātājs. Jā, man ir trīs aspekti, ko es vēlējos pieminēt, saka Enju kungs. Jo tad, kad bija regbija mačs starp Itāliju, uh, Lock, all... Bija uh, regbija mačs, uh, tad visi man dēli atbalstīja Itāliju, un viņi teica, lūdzu, pasakiet to jūsu priekšsēdētājiem, jo Itālijas spēle bija vienkārši lieliska, un jāņem vērā, ka. Uh, mēs vēlētos pieredzēt, lai jūs uzvarat uh, regbija mačā. Tālāk, tagad par pienu. Vai komisija joprojām vēlas eh, savā eh, plānā piensaimniecības sektoram iekļaut tādu noteikumu, ka līgumu var slēgt balstoties uz minimāliem standartiem, pat ja dalība valsts to nevēlas pieņemt, vai ir paredzēts eh, šādu līgumu noslēgšanu uh, uz, uzlikt eh, par saistošu pienākumu. Tālāk Tarabēlas kungs minēja Kanādu. Jā, Kanādā ir izveidot sava sistēma, un īstenībā varbūt, ka Lielbritānijā arī varētu izveidot savu piensaimniecības sistēmu, tā kā tas ir Kanādā tādu um, autonomu sistēmu, jo tas varētu būt patiešām iespējams. Paldies. Un tas ir saskaņā arī ar PTO noteikumiem. Paldies. Paldies par labajiem vārdiem Itālijai, Bovēkungs un pēc tam Jārkungs. Oui, je... No, Jā, ļoti interesanti. Nu, mēs tiešām te pašlaik vēsturisku brīdi piedzīvojam, jo Lielbritānija vēlētos pievienoties eh, Kanādai, bet man gan liekas, ka Kanāda eh, gribēja tikt no Lielbritānijas vaļā, bet nu tagad mēs esam atkal citā vēsturiskā pagriezienā. Uh, Nu, man liekas, ka ir ļoti interesanti tas, ka tika pacelt šeit Kanādas jautājums tādēļ, ka tas ir pilnīgi pamatoti. Mēs varam runāt par to, kā Kanāda ir attīstījusi šo savu metodi piensaimniecības nozars pārvaldē, un tas ir viens no iespējamiem modeļiem, bet es domāju, ka būtu jāņem vērā. Uh, šeit, ka pašlaik Eiropas Savienība un Kanāda e, tieši ved pārunas par e, brīvās tirdzniecības nosacījumiem, un Kanāda piedāvā Eiropas Savienībai atteikties no savas e, piensaimniecības politikas un no kvotu sistēmas atcelšanas. Tāpēc, e, nu, tas varētu novest pie katastrofas starptautiskā līmenī, jo tad šie mm, lielie uzņēmumi darīs pilnīgi visu, kas viņiem ienāk prātā. Man liekas, ka starptautiskā līmenī tiek apdraudēta piena ražotāji. Un Kanāda ir tikai tāds piemērs, bet Eiropas Savienības iekšienē uh, Un es vēlreiz saku, mums ir jādomā par ražotājiem. Mēs grasāmies te norganizēt tādu ļoti masīvu piena ražotāju skaita samazināšanu. Sākot no 2009. gada ir strauji pieaudzis to ražotāju skaits, kas atsakās ražot pienu. Un ja mēs liberalizēsim tirgu un projekts, kāds mums šodien ir uz galda, uh, nespēja atrasināt piensaimniecības nozares problēmas, nu tad tas notiks, jo mums nav kontrolas pār apjomu, mums nav kontrolas par minimālo cēnu, un kā tad mēs varēsim tikt galā ar to, kas notiks šajā nozarē. Tā būs, te būs rūpniecības pārstāvju, kas to izlems, un ražotāji nekādā veidā nevarēs lielajiem pienpārstrādātājiem pretoties, un tas man liekas ārkārtīgi bīstami. Tāpēc man liekas, ka vajadzētu īpaši uzmanīties, jo ar līgumiem vien mēs neko neatrisināsim. Līgumi jau iepriekš zināmā mērā pastāvēja. Tas vienkārši smieklīgi runāt par līgumiem, jā, mēs ņemam vērā par kādu apjomu te ir runa. Tātad tā ir tāda ilūzija, ka viss būs labāk eh, tad, kad 2015. gadā vairs nebūs piena kvotu, jo mums ir jāsabalansē piedāvājums un pieprasījums. Tas ir pilnīgi nosacījums, bez kur nevar iztikt. Un otrām kārtām cenas jautājums. Uh, kurā ir jāatver, jāietver ražošanas izmaksas, un par to vispār parlamentam būtu jābalso. Vispirms mēs par to balsosim šeit, lauksamniecības komitejā, un mums ir jāturās nelokamiem līdz pašām beigām. Vispār nevar būt runas par to, ka e, ražošanas izmaksas netiktu ierakstītas regulā. Nu, un tālāk par caurskatāmību. Jā, protams, mums vajag caurskatāmību, bet tika teikts, ka ne jau tikai ražotājiem, bet arī piena pārstrādes uzņēmumiem un arī mm, lielajiem pārdevējiem ir jābūt eh, caurskatāmiem. Jo tieši tie pārstrādes uzņēmumi slēpj to, cik izmaksā piena pārstrāde. Uh, un ir ļoti daudzas cenas, kas netiek teiktas. E, un īsnībā šie pašstrādātāji tiek nostādīti ļoti labā situācijā. Viņi e, var nopelnīt labu naudiņu, bet ir nepieciešams izstrādāt politiku, kas būtu pieņemama arī zemniekiem. Paldies, saka priekšādātājs Jārs kungs. Paldies priekšsētāji kungs, paldies referentam par viņa uh, ziņojumu, jo piens neapšaubām ir ļoti nozīmīgs lauksaimniecības uh, faktors un ļoti nozīmīgs lauksaimniecības apjoms un pāris piezīmes par šo ziņojumu. Manā skatījumā viss tas, kas ir ap piena kvotu, ir stāsts par zaudētām iespējām. Runāju par tiem, kas, nu, respektīvi, mans reģions no 1990. gada ir piemērojies šai sistēmai. Un tas, ko sauc par tādu soft landing, jeb ietekmes mazināšanu tam, kam būtu jāmīkstina šie um, pasākumi, nu tad jābūt arī lauksaimniekiem, kas grib tādā protā, programmā piedarbīties. Un ja mēs visu laiku rādam it kā tādu uh, iespēju, ka būs šīs kvotas, tad uh, viņi neiesaistās un man liekas, ka. Uh, ir sarežģīti lauksaimniekiem arī, nu, kā es to uh, izskaidrot. Un kā referents teica, mēs varam uh, daudzas lietas tikai kopā ar lauksaimniekiem atrisināt. Ja viņi negribētu, uh, ja viņi domās, ka viņiem ar to nav jānodarbojas, un ja viņi, viņi domā, ka kvota turpināsies, tad viņi nebūs gatavi arī uh, kaut ko mainīt. Un zaudētās iespējas, nu, mums godīgi jāpasaka, ka piena kvota nekad nav uh, tirguma piemērota tā nopietni Tas ir, tas ir politikas uh, kļūdains uh, gājiens, kļūdains notikums. Uh, bija kādreiz priekšlikums pār uh, veidot kvotu par uh, ražošanas apjomu. Nu, mēs uh, piegādas tiesības uh, par tām gāja runa, tās varbūt būtu labākas, bet nu katrā gadījumā šis vilciens jau ir aizgājis, tad šeit nekas jau vairs nav mainams. Un tagad vēlme referentam. Man liekas, ka mums vajadzētu uh, godīgi runāt par uh, to, kas notiek. Mēs nevaram parūpēties par visu. Ja uh, politika rūpējas par visu, tad tas ir sociālisms. Es uh, nāku no reģiona, kur uh, šī sistēma uh, sabruka. Bija ļoti labs piena cenas, bet tā sistēma neturpināja darboties. Tas. Tā tad ļoti nozīmīgi ir rīkoties savādāk. Tātad. Uh, Mums ir nepieciešams drošības tīkls ļoti nozīmīgi tirgus. Um, traucējumu gadījumā, ja uh, cenas pēkšņi samazinās, ja tirgus vairs nav stabils, tad Eiropas Savienība, teiksim, ir tā, kas varbūt uzpirks šos daudzums, respektīvi intervences iepirkumi nepieciešama un uzklabāšana. Otrs jautājums. Piena ražošana. Uh, reģionos, kas uh, neatrodas tādā īpaši uh, izdevīgā situācija. Šeit mums ir jāizmanto piena kvota un jāatbild lauksaimniekus, jo viņi bez eh, tā nevarēs eh, uzturēt eh, savu saimniecību. Mums ir otrais pīlārs, mums ir daudz programmu arī lauku, bet, nu, kā lai saka, tas netiek vienmēr pierunāts. Piena ražošana ir interesanta, dažkārt pat pārāk daudz no hektāra tiek ražots kapļāvs. Un īpaši tika runāts par šo ražošanas, piena ražošanas veidu un arī attālinātos rajonos. Šeit jābūt skaidrībai. Treškārt, ražotāju apvienības. Šeit ir nepieciešama lauksaimnieku līdz iesaista. Viņiem ir jāpauž savu vēlmi, un viņiem ir jāgrib apvienoties. Mēs jau to nevaram organizēt. Tas jādara lauksaimniekiem. Un ceturtkārt, arī man liekas ļoti nozīmīgi, lai mēs kā komiteja ārkārtīgi skaidri runātu par uh, aizsardzību no ārienes. Mēs nevaram organizēt mūsu lauksaimniecību uzņēmējdarbības ziņā, izveidot tirgu, Un tad nedaudz tālāk, nu, piemēram, par Kanādu runājot, tad aizmirst mūsu ārpolitiķi par to, kas tiek runāts un tiek slēgts vienošanās, kas, ir, kas nenāk par labu mūsu lauksaimniecībai. Arī tas ir jāformulē šajā ziņojumā. Es ceru, ka referents daļu no man teiktā ietver ziņojumā, bet visādi citādi paldies par darbu. Martin Osling e poi Sergio Gutierrez. Dobbiamo accelerare perché la... Osling kungs un uh, pēc tam mums ir jāturpina arī ar citiem jautājumiem. Pēc ar jāres tikai gribēju uzdot jautājumu. Nu, ko tad tas nozīmē? Uh, ja tiek veidot tirgus noteikumi, nu tad nemaz neesam vēl ceļā uz komunismu, jā? Ja? Nu, tas tiek uh, jaukts dažkārt, un ja mēs lēma, lemjam kā politiķi uh, pieņemot noteikums tik uh, tādā um, delikātā jautājumā, tad, protams, jākoriģē pēdējo gadu liberalizācijas politika, un es domāju, ka tas ir steidzami nepieciešams. Un uh, tikai tādēļ, ka tagad ir cenas, kas, nu, vairāk uh, vai mazāk ir pietiekams, uh, nedrīkst teikt, ka nu viss jau ir atrisināts. Es gribu atgādināt, ka mums bija krīze, uh, kad pārāk daudz tika ražots un um, nodokļu ražotājs, uh, nodokļu maksātājs maksāja praktiski par to un maksāja arī par eksportu. Un nākošais gads tas uh, tikpat labi var notikt, un tad mēs atkal būtu tādā pašā situācijā, tad principiālās problēmas nav atrisināts. Džeimsam Nikolsonam piekrītu divos punktos. Mēs jau par to arī runājām, ka nozīmīgi ir ka jautājums caurskatāmība ir nu tā ļoti e, nozīmīgs. Es neredzu, kam varētu kaitēt e, caurskatāmība vai prasība pēc caurskatāmības tirgo. Mums ir jāzina, kas notiek tirgo e, lauksaimniecības sektorā. Un vienu mēs nedrīkstam aizmirst, proti, ja ir tāda koncentrēšanās piena uh, ražošanas sektorā, kas vēl uh, vairāk uh, pieaugs, tad ne jau pļavas būs izšķirošās, bet ostu tuvums. Un tad jāraugās, lai mūs, mēs tā nerīkotos, un mēs to nevaram labot tikai ar uh, otro pīlāru un uh, 50 eiro par hektāru piemaksāt, ja mēs nevaram uzturēt piensaimniecību dažos reģionos. Līdz ar to mums ir būtiski jāpārdomā par to, kā mēs to mērķi, kuru mēs kopā esam formulējuši, kā mēs lauksaimniecības uh, Un lauksaimnieku uh, iesaistu varam stiprināt un viņu uh, tieši piedalību tirgu. 3,5% šī tēma uh, ražotāji tiek uh, drīkst uh, izmantot. Nu, man liekas, ka tas ir ļoti uh, tā maz. Uh, Vācijā eh, rodas tāds liels uzņēmums, kas 5% eh, jau atver, no respektīvi lauksaimnieki nemaz eh, nav tiesiski visu izmantot. Un Dānijā ir uzņēmums, kas visu tirgu pārvalda. Tas arī tā nevar. Un tad kooperatīva jautājums. Bieži tiek darīts tā, it kā kooperatīvas lauksaimnieku izpratnē darboties, bet, nu, jāuzdod arī kritiski jautājumi. Jums Vācijā ir uzņēmuma struktūras, kuras uh, uz papīra vēl uh, tiek saukts par uh, kooperatīviem, bet lauksaimniekiem praktiski nekādas teikšanas vairs nav, jo tie ir uzņēmumi, uzņēmumi tādi paši kā citi, līdz ar to kooperatīvi, tos mēs nemaz nevaram uh, izslēgt. Tiem ir uh, jātiek, tam jāietver jo, nu, tie būtībā ir arī tādi sociālai uzņēmumi. Un jāskatās, kas notiek citās valstīs. Tik runāts jau par Kanādu, nu, bet jāriskē mēs skatienu uz Šveici. Šveicis tirkus ir pārskatāms. Liberalizācija proti eh, kvotu uh, atcelšana ir pilnīgi eh, nodas bez, bez abruguma. Nu, un ja tas netiek sasniegts, teiksim, tāds pārskats nelielā tirgū, tad man ir baila pat iedomāties, kas notiktu uh, Eiropā. Nu, ne tikai uh, Kanāda ir nozīmīga, bet arī vieta, kur kāds izmēģināja un kur tas nefunkcionē. Mums taču nav jāatkārto Eiropā kļūdas, kas jau ir izdarītas kaut kur. Es domāju, jā, mums ir uh, jāveido līdz uh, tirgus, mums ir jādiskutē par uh, to, kur mēs nosakam līnijas, robežas, uh, daudzumu ražojums Eiropas līmenī un kas pēc tam lemj. Tie, uh, vai tie ir politiķi vai lauksaimnieki tiek. Uh, iesaistīti vai uzņēmumi savā starpā uh, šos jautājumus risina. Bet man liekas, ka lauksaimnieks, es nerunāju par kvotu, bet kopā par daudzumu, lauksaimniekiem ir jābūt tiesībām uh, runāt līdzi un teikt savus, izteikt savus domas un, un ietekmēt situāciju. Bet tirgus pilnīgu liberalizāciju, es domāju, ka tas uh, nav uh, mērķiecīgi ne ražotājiem, ne patērētājiem. Un pēdējais, mēs. Uh, veicām pētījumu patērētāju jomā. Tajās valstīs, kur tirgi ir deregulēti, tur patērētāja cenas ir augstākās un lauksaimnieku cenas sliktākās. Un tur, kur ir liels tāds uh, regulējums, Kanādā, piemēram, tur patērētāja cenas ir uh, zemāks, uh, piemēram, salīdzinot ar ASV, un ražotāja cenas savukārt pat augstākas. Paldies. Paldies, Mārtiņ, Sergio. Paldies. Sergio Guterres un pēc tam Pauls Šmits. Muchas gracias, senor presidente. Paldies, priekšsādātāja kungs. Es domāju, ka mēs visi apzināmies, ka tēma, par kuru mēs runājām šodien, izraisa ļoti liels cerības ne tikai piensaimniecības nozarē, bet arī daudzās citās, un kas attiecās uz lauksaimniecības sektoru kā tādu. Uh, Un es gribētu atgādināt, ka uh, finanšu krīze 2008. gadā mm, un izmaiņas Ņujorkas mm, biržā un citās biržās eh, tiešā veidā ietekmēja arī piensaimniecības nozari. Šajos krīzes gados Mēs esam pārliecinājušies par to, ka ir ārkārtīgi svarīgi drošības spilveni. Un, um, ir ļoti interesanti uzklausīt šīs debatas par to, vai tie ir vai nav nepieciešami, un vai ir nepieciešami instrumenti, ar kuru palīdzību. Um, izkļūt no sarežģītām situācijām. Viena no kolēģiem jau teica, ka nu, mēs nevaram gaidīt izveidot ideālu tirgu, bet, nu, vienkārši tajā nepilnīgajā tirgu, kas mums ir, ir nepieciešams ieviest instrumentus, kas šo tirgu padara par pieņemamu. Nu, mums vajadzētu atzīt arī, kādas ir mūsu problēmas, kādas ir ražotāju uh, pienākumi, kādas ir viņu grūtības, nu, un tad mums, protams, arī ir nepieciešams uzrādīt um, cenas rašanos, un tas ir jādara izveidojot caurskatāmu procesu, un tas ir kaut kas ļoti būtisks. Un īpaši mums ir jāizstāv mūsu ražotāji, bet es gribētu vēl šo to pateikt par priekšlikumu, kas šodien mums ir uz galda. Vispirmām kārtām, kas attiecās uz līguma nosacījumiem. Es saprotu, ka ir viedokļu dažādība un domstarpības eh, ne tikai starp kolēģiem, bet arī starp dalību valstīm. Un tas ir tāpēc, ka uh, viņi īsti nezina, kas notiks, ja šie līgumi kļūs obligāti. Bet, nu, tomēr ir ļoti svarīgi, lai šie līgumi būtu obligāti tādēļ, ka dažādu dalību valstu ražotāji būtu vienlīdzīgā situācijā, jo citādi dažos Eiropas Savienības reģionos piens tiek pārdots par zemāku cenu, pat līdz 4% zemāku cenu nekā e, citi no nu, vidējā Eiropas Savienības cēna. Un tādēļ ir svarīgi izsakot, kā šī cena rodās. Nu, es respektēju šīs domstarpības, bet, nu, mums vajadzētu arī vienoties uh, par to, ka mēs negribam, lai ļaunprātīgi tiek iz... Kas, lai... Mm un mēs varētu vienoties par kādu ciparu, kas varētu būt pieņemams visiem. Ja mēs noteiksim to ciparu zemāk par 33%, tad īstenībā šiem grozījumiem vairs nebūs jēgas. Un tad man vēl liekas vēl viena ļoti liela kļūda šajos regulas grozījumos. Proti netiek piešķirta pietiekama liela nozīme uh, kooperatīviem un viņu spējai vest pārrunas. Un vai nu vajadzētu šo tekstu vispār svītrot ārā, šo teksta daļu, vai arī tad ir jāizstrādā nosacījumi, kas būtu vienādi visā Eiropas Savienībā, jo kooperatīvi dažāda veida nosacījumiem strādā dažādās Eiropas Savienības valstīs. un ir jāizvairās no tā, ka tekstā tiek iekļautas tādas daļas, kurām nav nekādas pievienotās vērtības. Nu, un visbeidzot, es gribu teikt, kas attiecās uz starpnoziru organizācijām, tad mums te vajadzētu vairāk piedomāt par to, kāda ir šo organizāciju funkcija. Uh, Un par to vēl vajadzētu padebatēt, un pēdējais lūgums būtu mums lūgt dažādām Eiropas institūcijām veicīgi strādāt pie šī projekta, lai tas pēc iespējas ātrāk tiktu e, pieņemts, jo šis lēmums ļoti vajadzīgs. Paul Šmita kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, vēlējos arī izteikt eh, vairākus priekšlikumus. Es domāju, komisijas priekšlikumā ir eh, daudz vērtīgu lietu un, protams, ir jāuzlabo ekonomiskā situācija visā piensaimniecības sektorā. Bet man ir divi jautājumi, ko varētu uzdot mūsu draugiem no komisijas. Sākotnējais uzmetums nozīmēja, ka līgumi būs obligāti visām dalību valstīm. Tagad uh, ir uh, runāts par tādu brīvprātīgu līgumu slēgšanu, proti dalību valsts varēs izvēlēties pašas, vai to slēgt vai nē. Īstenībā tas ir eh, solis uz atpakaļ un tas ir vājinājis šo. Uh, Uh, uzņēma uh, šo priekšlikumu. Tas, ja uh, līguma slēgšana būs obligāta rakstura, jau nenozīmēs, ka tirgu notiks kaut kas slikts. Es pats esmu jurists pēc izglītības, un man šķiet šeit pastāv tāda nelīdzsvarotība starp patērētāju organizācijām un ražotājiem. Tālāk varētu pavaicāt arī kaut ko komisijai. Man tas šķiet pašsaprotam, bet šķiet ne visiem liekas tāpat proti, kas notiek, ja kaut kas netiek izpildīts saskaņā ar līgumu līgumu. Vai, piemēram, noslēdzot vienu līgumu, ražotājs var slēgt līgumus vēl ar citām organizācijām. Man tas šķiet pašsaprotam, bet, nu, varbūt eh, šeit valda arī citi viedokļi. Paldies. Paldies Smita kungam. Eh, Kapelos Santos kungs. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em nome do Grupo Socialista. Paldies, priekšsēdētāji. Sociālistu grupas vārdā jau izteicās Tarabellas kungs, mūsu ēnu referents, un arī es vēlējos bilst dažus vārdus. Pirmām kārtām, runājot par uh, kvotu sistēmas uh, izbeigšanu. Īstenībā tas nav tik vienkārši un pašaprotams jautājums, kā sākotnēji varētu šķīst. Ja mēs Eiropas Savienībā vēlamies ieviest kopīgu politiku, mēs vēlamies, lai tiktu ņemtas vērā arī atšķirīgās iezīmes eh, dažādos Eiropas Savienības reģionos. Bet, ja 2015. gadā mēs atteiksimies no šīs kvotu sistēmas un nebūs citu alternatīvu, tad ir jāpadomā, kā rīkoties tālāk bet komisija un augstā līmeņa eh, ekspertu grupa ir pārāk spēcīgi uh, likušas pārāk tādu spilgtu akcentu uz šo līgumu saistību pusi starp organizācijām un ražotājiem. Bet ir ļoti viegli jau prognozēt uh, dažādas problēmas, proti, kā lielie ražotāji varēs komercializēt savus projektus, produktus, jo 65% um, ražošanas Portugālē norisinās tieši kooperatīvos. Tur tas viss tiek regulēts. Līdz ar to mums ir jāpadomā, kāda ir šī ķērīta, šī saikne starp uh, ražošanu un tirgošanu, starp nozari. Uh, ir jāpadomā par pietiekam labiem instrumentiem, lai, piemēram, ražotāju un starpdisciplīnu organizācijas varētu labāk sarunāties. Paldies, turpin priekšsēdētājs. Esam noslēguši šīs debats, bet vēl viens runātājs ir palicis. Eh, Sikierska kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Vai jūs esat iepazinies ar pētījumu rezultātiem par uh, pieprasījumu un piedāvājumu. Ko ražotāji domā par uh, ražošanas līmeņu noteikšanu? Vai patiešām šie noteiktie mēķi, šīs noteiktās kvotas uh, varēs veicināt ražošanu, jo jāņem vērā, ka uh, ražošana nav vienkārša un te varētu rasties problēmas. Paldies! Paldies Sikierska kungam! un Mišels Dantāns lūdzu, bet pēdējā. Euh, Jā, es gribētu teikt paldies referentam par viņu teikto. Um, mans grupas ēnu referents. Esmu iepazinies ar visu to, kas ir bijis teikts, bet nu gribu izteikt pāris piesījums. Es domāju, ka vajadzētu šo kopiju analīzi veikt un uh, uzsvērt, ka piens patiesi ir tāds produkts, kas ir šī vienotā tirgus uh, objekts, kas nozīmē, ka tir, uh, piens uh, nu, praktiski ir tāds, ka tas uh, tā kā cirkulē, nu, burtiski un ražojumi cirkulē visās valstīs. Uh, un jāzina, kā tāda spēcīga politika, noteikti politika būtu uh, pēc iespējas nozīmīgāk šiem ražojumiem. Un neskatoties uz to, jāskatās, kas notika ar kvotām. Un jādefinē, vai tās ir, nu, uh, pabeigts eh, kā, kā iespēja risinājums, ja nē. Tātad kvotas. 25 gadi, politiskie risinājumi un kolektīvi. Valsts līmenī mēs akceptējām, ka katrs nu, tādu savu personīgo uh, risinājumu arī likumdošanā uh, pievieno. Un pēdējo desmitgažu laikā, kad uh, divi ministri, divi parlamenti, uh, parlamentārieši runā par kvotām, viņi nerunā par vienu to pašu realitāti. Tirgus, pientirgus ir tā mainījies, kā ir mainījies, un arī par šo jautājumu ir jārunā. Un tas, ko apzīmējam ar vienu vārdu, tas ir nu, burtiski tā kā antagonisms dāņu kvota, tā kā uh, Fišera Bols kundze teica. Tas ir tā kā nodoklis jauniem lauksaimniekiem, kas sāk strādāt. Uh, kvota uh, pilnīgi administratīva, kā mans pārstāvētā uh, valstī, bija viss, teiksim, iespējamās interpretācijas uh, starp šiem abiem diviem ekstrēmiem. Tas ir jāapzinās, un šī politika 27 veidos, man liekas, ka tagad ir uh, jābūt vienotai politikam par tik, par tik unikālu produktu, kas, nu, praktiski visā Eiropā tiek ražots. Uh, Un tas būtiskākais elements šajās diskusijās ir tirgus jautājums. Un ražotāja, kā arī lielo uzņēmumu intereses, tās būs atšķirīgas. Mūsu politikai ir uh, trešais, kas ir ļoti nozīmīgs, tā ir arī ter tas ir tereo, teritoriālais uh, aspekts. Dažos rajonos piens ir vienīgais produkts, kas ir ekonomiski nozīmīgs, bet tā rentabilitāte nav tāda pati, kā tajās teritorijās, kas, piemēram, ir tuvu ostām un kas ir tādā labākā situācijā. Par pienu tirgu runājot, mēs nevaram aizmirst to, ka nākotnē tas ir ļoti nozīmīgs. Un, ja mēs uh, neizveidosim šo vienāto tirgu, tad mēs rīt saskarsimies ar atsevišķu uh, teritoriju, nu, burtiski pārtukšņošanos. Šodien tiek runāts par līgumiem, tie tiek piedāvāti, un arī tas aiz vārdiem, nu, vienkārši jāskaidro, mums jābūt precīziem. Līguma slēgšana tādēļ, ka lauksaimniecība ir uh, investīcijas, tās nevar būt sešu vai vienu mēnešu līguma formā. Uh, tiem ir jābūt eh, tādiem līgumiem, eh, nu, kas minimāli varētu eh, spēt investēt un arī atmaksāt investīcijas un jābūt saturam. Saturam jātiek definētam samērā precīzi, lai to varētu uh, kontrolēt. Tād, ja nav vienošanās, jo man liekas, ka kādā brīdī uh, valsts publiskā var būs konflikts starp uh, rūpniecību un ražotājiem, un tad mums ir vajadzīgi šie instrumenti. Pilnīgi neakš, neapšaubām, ka aiz šiem uh, līgumiem jādodas vēl tālāk, un tā kā tas jau tika teikts, uh, jārunā par izplatītājiem un uh, lielveikaliem, jo cenas šeit tiek izveidotas. Ražotāji uh, visā Eiropā saskaņa, saskars ar uh, cenu uh, pieaugumu un lielie izplatītāji eh, atsakās eh, to ievērot. Un dažos eh, gadījumos viņi pat pieprasa cenas samazinājumu, vienkārši pamat, apgalvojot, ka konkurencei cenas ir izdevīgākas. Un pēdējais, tas, kas liekas nozīmīgs šim diskusijam, tas ir apjoms un kvalitāte. Mēs vienmēr esam runājuši par uh, to, ka apjoms un kvalitāte, ja netiks uzraudzības, tad uh, sabalansētība zudīs. Ir rūpīgi jāpievērš šim jautājumam. Liels paldies Dantāna kungam, turpin priekšsēdētājs. Paldies visiem, kas izteicās šajās debatēs. Un tagad došu vārdu komisijas pārstāvim. Pulko kungs, lūdzu. Thank you, Mr. Chairman. Well... Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es eh, vilcinājos izteikties, jo man šķiet, mēs par pienu varētu runāt visu dienu, bet eh, šķiet, ka jums ir eh, pietiekama apjomīga darba kārtība, tādēļ, nu, tik ilgi vis nevarēsim runāt. Centīšos izteikties pietiekami lakoniski, es atvainojos, esmu nedaudz aizsmacis. Pievērsīšos pašiem galveniem argumentiem. Pirmām kārtām gan referentam, gan visam parlamentam vēlos teikt, ka mēs vēlamies izkopt labu sadarbību ar jums un arī rūpīgi piedalīties visā sarunā sarunvešanas procesā. Ko mēs vēlamies panākt? Mēs vēlamies, lai padome un parlaments lēmumu pieņem līdz vasaras mēnešiem. Nu, varbūt esam pārāk optimistiski, ambiciozi noskaņot, bet tajā pašā laikā šai pieejai netrūkst arī realisma. Otram kārtām Mēs visi saprotam, ka tas nav priekšlikums, kas ir pēkšņi nokritis no gaisa, nācis no kaut kāda vākuma. Nē, tas ir īstenībā uh, balstīts uz jau iepriekšējo priekšlikumu, pie kur strādāja tā sauktā augsta līmeņa ekspertu grupa piena jautājumos. Un mēs iepazināmies uh, ar šo priekšlikumu, mēs to rūpīgi analizējām un domājām, kādas ir mūsu iespējas. Mēs nevēlamies tirgu atstāt tādā pašplūsmā. Uh, Un ar priekšlikumu palīdzību mēs vēlamies uzlabot situāciju, un nav jau tā, ka mēs uh, virzāmies uz atpakaļ, bet mēs nerunājam par liberalizēto modeli Jaunzēlandē. Mums ir jārunā par uh, tirgu, piemēram, Kanādā vai Šveicē. Mēs runājam par Eiropas Savienība. Eiropas Savienība ir lielā, bija lielākais um, piena produktu ražotājs un eksportētājs līdz 84. gadam. Un pēc tam uh, grožus pārņēma Jaunzēlanda un citi ražotāji. Mēs runājam par 500 miljoniem cilvēku pret 4 miljoniem cilvēku. Tātad, uh, cik liels ir Jaunzēlandes iedzīvotāju skaits. Jāņem vērā, ka mums ir. Uh, Eh, izveidotas struktūras, ir jāņem vērā klimatiskie apstākļi, un piena ražošana visām dalību valstīm ir patiešām no svāra, vai nu mēs runājam par lielām valstīm, mazām valstīm, rietumu valstīm, austrumu valstīm, ziemeļiem vai dienvidiem, jo piena ražošana ir būtiska pilnīgi jebkurai dalību valstī. Tādēļ vajadzētu parūpēties, lai šajā jomā varētu garantēt konkurētspēju, lai mēs varētu izmantot eh, tos ieguvumus, kas ir mūsu rīcībā, un jāparūpējas par līdzsvarotu ražošanu visā Eiropas Savienībā, ņemot vērā arī tāds reģions, kas neatrodas pārāk izdevīgos apstākļos. Es domāju, ka mēs varam uh, sasniegt nospraustos mērķus. Diskusijās tika teikts, ka ir jāizmanto otrais pīlārs. Pateicoties otrajam pīlāram, mums ir daudz instrumentu sniegt palīdzību lauksaimniekiem, piedāvāt viņiem konkurences un izaugsmas iespējas, darbojoties arī ne tajos izdevīgākajos apstākļos. Bet atcerēsimies slaveno 68. pantu, kas ir ievietots pirmajā pīlārā un saskaņā ar šo pantu darbi valstis var eh, pieprasīt palīdzību no Eiropas Savienības, tad, ja tas ir nepieciešams. Un tas nav nekas jaunums. 68. pants noteikti saglabāsies eh, arī kā sastāvdaļa priekšlikumā par reformām, kas veicams 2020. gadā lai varētu garantēt uh, drošības līmeni un aizsardzību piensaimniecības nozarei. Ir vairāk arī tādi specifiski jautājumi, varbūt man lakoniski vajadzētu tiem pieskarties, jo diskusijas taču neapšaubām turpināsies uh, un lauksaimniecības komiteja, protams, uh, ar priekšlikumu turpinās uh, iepazīties arī turpmāk. Tika uzdots jautājums, kādēļ līguma slēgšana nav saistoša visām pusēm. Īstenībā tas nebija iespējams. Un tā lēma augstā līmeņa ekspertu grupa, bija dažas dalību valstis un uh, Um, uzklausot arī viedokļus darba grupā, mēs dzirdējām, ka ir dalība valstis, kas uh, neapšaubām ir pret šādu obligātu raksturu līgumu slēgšanu. Un ņemot vērā mūsu rīcībā esošo juridisko pamatu, mēs dalību valstīm šādas saistības nevaram uzlikt. Otra kārta. Tika uzdots jautājums, kas notiek tad, Ja dalība valstī uh, esošais lauksaimnieks var noslēgt kontraktu, var noslēgt līgumu, ja dalība valstī šādu iespēju nav. Nē, šādu līgumu ražotājs nevar noslēgt, un ja dalība valsts uh, ir uh, lēmusi iet pa citu ceļu, tad uh, lauksaimnieks nevarēs noslēgt šo līgumu par katru cenu. Bet šis priekšlikums zināmā mērā ir mēģinājums veicināt lauksaimniecības un piensaimniecības sektora attīstību, lai izveidotos konkrētas normas, lai uh, atbildība būtu augstāka gan no piensaimnieku puses, gan no ražotāju pārstrādes sektora puses, lai viņi labi varētu reaģēt uz tiem signāliem, kas tiek raidīti no tirgus, lai būtu šī atgrieziniskā saikne starp ražotājiem un patērētēm. Un Ja viņi vēlas slēgt līgumus, viņi var noslēgt līgumus konkrētu laika posmu par konkrētu produkcijas apjomu, lai būtu garantijas, lai būtu noteiktība un, piemēram, arī tad patērētājiem būs garantijas. Viņš vēlas rēķināties ar konkrētu produkcijas daudzumu, ko viņš var iepirkt zināmā laika posmā. Ir arī iespējas eh, cenas laika gaitā saskaņot. Protams, var jau pateikt, līguma ir ļoti laba lieta, tā ir visu interesēs, gan ražotāja interesēs, gan patērētāja interesēs, bet tur jābūt arī zināmai elastībai. Proti, lai būtu šī reakcija un atgriezieniskā saikne starp uzņēmumiem un ražotājiem, un 2008. gada priekšlikumā šo principu trūka. Tādēļ arī 2008. gadā izraisījās šī krīze, jo ražotāji, piemēram, palielināja ražošanas apjoms arī tajā laikā, kad viņiem būtu vajadzējis tos samazināt. Nebija konkrētu vadlīniju un līdz ar to uh, bija šī piena pārprodukcija, bija neierobežotas iespējas piegādāt pienu arī kooperatīvam un uh, Protams, e, viņiem e, likās, ka e, lielāka ražošanas apjomi šajā situācijā būtu labāki. Un, ja dalību valsts nevēlēs izslēgt kontrakts, nevēlēs izslēgt līgumus, īstenībā tas būs mazākumā. Bet ir ļoti daudz arī privāto piensaimniecības uzņēmumu. Un tagad runāsim par kooperatīviem. Kooperatīvi šajā priekšlikumā tieši nav iekļauti, jo īstenībā tiem, ja uz tiem attiecas līdzīgi noteikumi. Protams, Eiropas Savienība arī nosaka konkrētu regulējumu attiecībā uz kooperatīviem, bet uh, Protams, es nevaru noslēpt, no kuras valsts es nāku, un mums arī ir tāda īpaša kooperatīva situācija manā dzimtenē, bet īstenībā gandrīz visa piena ražošana ir viena kooperatīva rokās. Šie ļaudis, kas strādā šajā kooperatīvā, ļoti labi zina, kā darboties tirgū, viņi regulāri sazinās ar ražotājiem, bet viņi arī var pateikt, jums tagad ir jāapstādina ražošana, jums ir jāsamazina mažo, ražošanas apjomi. Ja viņi redz, ka pie uh, apvāršņa savelks uh, melni lietus mākoņi un tuvojas negaiss, viņi arī pabrīdina ražotājus, uh, nu, teiksim, tā pārnestā nozīmē, domāju, ka var tuvoties tādu grūtāku laiku. Un e, runājot par ražošanas apjomu pieskaņošanu, tirgus prasībām, es domāju, arī tas ir viens no kooperatīvu uzdevumiem - pabrīdināt uh, piensaimnieks tad, kad tas ir nepieciešams. Un uh, ja ražotāji ir kooperatīva locekļi vai viņi pienu piegādā kādam privātam uzņēmumam, ir jābūt, par, jābūt tādai labai mm, struktūrai, pārvaldībai tirgu, lai ieguvēji būtu visi, gan šie kooperatīvi, gan arī ražotāji. Un 2009. gadā piena sektors piedzīvoja ļoti grūtus laikus, un mēs, protams, nevēlamies pie tādas situācijas atgriezties. 2008. un 2009. gadā krīze neradās pārprodukcijas dēļ, bet gan tādēļ, ka ļoti drastiski samazinājās pieprasījums, un kas tāds, protams, var atkārtoties. Nevaram izveidot tādu sistēmu, kas ļautu pilnībā izvairīties no šāda riska, bet mēs varam izstrādāt konkrēts mehānismus, kas tomēr šos triecienus varētu labāk mīkstināt. Kooperatīvi e, Eiropā nav pietiekami aktīvi un kooperatīvu darbiniekiem ir jāpaziņo kooperatīvu līderiem, ka situācija ir jāmainās, ir jāparūpējas uh, par uh, apstākļu uzlabošanu nozarē, lai piensaimnieki varētu apvienoties, lai varētu apvienoties arī vairāk kooperatīvi, lai nebūtu pārāk fragmentizēta situācija. Kooperatīviem ir uh, jāapvieno savi spēki, lai varētu uzlabot uh, apstākļus, kas valda sektorā. Jo tirdzniecības sektors spēlē ļoti vienkāršu spēli šeit. Viņi var izmantot uh, privilēģijas tad, kad tas ir nepieciešams, ja ir mazies, mazas piensaimniecības un mazi kooperatīvi. Līdz ar to kooperatīviem ir jāapvienojas, jāstrādā kopīgiem spēkiem. Mēs šeit nerunājam tikai par privāto nozari. Un vēl tik uzdots jautājums. Ja nemaldos pa 3,5%. Vai eh, tas attiecas uz tādu tirgu, kur ir kooperatīva, vai tādu, kur, kurā to nav? Mēs runājam, ka arī par to piena apjomu, ko saražo arī kooperatīvā esošās saimniecības. Un eh, jāsaprot, kāda ir šo ražotāju organizāciju galvenā loma, cik spēcīgas tās ir, cik vienotas tās ir. Un šobrīd eh, vēlējos noslēgt savu uzrunu un pateikšu tikai to, ka uh, parlamenta attieksme pret šo priekšlikumu līdz šim mums ir sagādājusi lielu gandarījumu, un jā, mēs vēlējāmies būt patiešām ambiciozāka, mēs vēlējāmies vairāk pilnvaru, un tikai viens skaitlis. Tad, kad 84. gadā bija ieviestas kvotas, bija apmēram 10 dalību valstu, bija uh, eh, 1,6 miljoni uh, piensaimnieku. Uh, Tagad mēs runājam par 220 tūkstošiem piensaimnieku. Tas nozīmē, ka 1984. gadā, eh, kad tika ieviestas kvotas, bija vairāk piensaimnieku nekā tagad pēc kvotu ieviešanas, un eh, šis skaitlis ir nozīmīgi uh, Eh, samazinājies, kvotas nav risinājums, tas ir pierādījies laika gaitā, proti kvotas eh, nepalīdz piensaimniekiem palikt savā rūpalā ilgāk. Varbūt kvotas ir nedaudz palēninājušas pārstrukturizācijas procesu, bet jāņem vērā, ka tie uh, piensaimnieki, kas vēlējās uh, paplašināt savu ražošanu, uh, viņiem kvotas dzīvi neatviegloja, kvota nav uh, panākuma ķīla, tā nav atbilde, īsnībā kvotu sistēma ir cietus neveiksmi, mums tas ir jāapzinās, un tieši tādēļ mums ir jāapzinās, ka diskusijas par ieguvumiem, par uh, piena kvotu ieguvumiem, plusiem īstenībā nenāk par labu ne nozarei, ne ražotājiem, jo viņiem ir jāpieņem lēmumi, viņiem ir jāizdara izvēle, vai viņi paliks šajā tirgu vai nē, un kas viņam ir jādara, piemēram, uh, arī operējot ar kvotām. Ļoti drīz mēs pieredzēsim, ka kvotu vērtība pazudīs. Tagad mēs runājam par apmēram 7% e, e, ES uh, līmenī zem kvotas. Līdz ar to jāpadomā arī par ražošanas ierobežonu un uh, kvota sevi nav pierādījusi kā, tāds uh, veiks, kā tādu veiksmīgu instrumentu un tās nav, nekalpo savam sākotnēm mērķim. Priekšsēdētāji kungs. Mēs, protams, esam gatavi sadarboties ar uh, jūsu referentu, uh, lai šo jautājumu virzītu uz priekšu. Tas ir ārkārtīgi tehniski rakstura, tas ir um, jāapzinās. Protams, mēs nevaram atrisināt pilnīgi visu, bet papildus šim priekšlikumam mēs teicām, ka mēs nepadosimies, mēs vēlamies uzlabot tirgu situācijā. Mūsu piedurknē atrodas vairāk trumpi, ir domāts arī par papildus pasākumiem. Un ir domāts arī par jaunu instrumentu ieviešanu, ja esošie instrumenti nebūs pārāk efektīvi. Tātad mēs domājam par tādu pēdējo instanci un par pēdējo svīru, ko varētu iekustināt, ja līdz šinēji eh, noteikumi un normas eh, nebūs ies, izrādījušies pietiekami efektīvi un dzīvotspējīgi. Ir jāpadomā arī par tādas eh, ekspertu konsultantu komitejas izveidošanu, kas eh, būtu orgāns ar tādu pastāvīgu raksturu un varētu mūs informēt par to, kas sektorā notiek un kas kurā brīdī ir visvairāk nepieciešams. Paldies! Paldies, turpin priekšsēdētājs, paldies komisijas pārstāvim! Protams, mēs pie šī temata laika gaitā vēl vairākas reizes atgriezīsimies. Mēs Vēlamies, lai jaunā sistēma nāktu par labu mūsu piensaimniekiem, lai viņi būtu spēcīgāki, konkurētspējīgāki un eh, labāk varētu cīnīties pret uh, satricinājumiem tirgu un arī uh, būtu noturīgāki pret uh, cenu svārstībām. Tagad došu vārdu noslēgumā referentam Džeimsam Nikolsonam lūdzu. Paldies, paldies priekšsēdētāji kungs, es saprotu, ka mums nav palicis pārāk daudz laika, tādēļ izteikšos pēc iespējas lakoniskāk. Sākumā vēl vēlējos pateikties visiem kolēģiem, kas izteicās, nu, daži runāja garāk, daži runāja īsāk, bet katrā ziņā eh, visas eh, diskusijās dzirdētās domas apstiprina to, cik grūts uzdevums ir mūsu priekšā. Un Jēgles kundze pašā sākumā ļoti eh, labi ilustrēja, ka mums ir jāparūpējas, lai šis priekšlikums sniegtu plusus, nevis mīnusus, un Hoizlinga kungs runāja par konkrētām struktūrām. Es, protams, ar Mārtiņu esmu vēl gatavs apspriesties par struktūrām, par kooperatīviem, arī ar Jēglas kundzi labprāt šo jautājumu apspriedīšu. Un Marks Tarabella runāja par Kanādā izstrādāto sistēmu piensaimniecības jomā. Es neesmu tik rūpīgi iepazinies, bet es saprotu, ka viņiem arī ir konkrētas A un B kvotas, ka jūs, piemēram, saņemat augstu cenu par A kvotu, bet zemu cenu par B kvotu. Nu jā, varbūt ir vērts iepazīties ar šo sistēmu, Man nebija pietiekam daudz laika, lai izpētītu to, kas notiek Kanādā, un eh, mums ir jāru, jādarbojas pietiekam aši, jo komisijas pārstāvs teica, ka vajadzētu šo sistēmu ieviest jau līdz jūnijam. Nu, diemžēl man laikam ar Mārku nebūs vairs laika doties uz Kanādu un eh, par visu pārliecināties pašiem savām acīm. Kādas ir problēmas? Eh, Morvais kundze runāja par to, ar kādām problēmām cīnās jaunās dalību valstis. Es saku, jā, es tagad jums varu var apliecināt, ka es rūpīgi iepazīšos ar situāciju katrā atsevišķajā valstī un mēģināšu labāk izprast tās problēmas, kas tur valda. Bet mums ir jāapzinās, eh, kādas grūtības pastāv šodien un eh, ka situācija dalība valstīs ir visai fragmentizēta, un tas, protams, mūsu darbu neatvieglo. Uh, Tālāk jūs runājat arī par eh, kalnu reģioniem. Kostingers kundze teica, ka viņiem ir eh, arī daudz grūtību, daudz vairāk grūtību nekā, piemēram, līdzenumos. Rēmers kundze runāja par 3,5% kvotu. Jā, arī šis jautājums ir rūpīgi jāizvērtī. Jā, arī caurskatāmības princips ir jāievēro. Jūs eh, pareizi minējāt, ka mēs to nedrīkstam aizmirst. Un Bovē kunga viedoklis par līgumiem man šķita ļoti saistošs, bet eh, komisijas ierēdnis eh, mūs iepazīstināja ar situāciju, kāda bija 84. gadā, ka tik daudzi cilvēki ir aizgājuši prom no šī sektora, gandrīz viens no sešiem kādreiziem piensaimniekiem mm, ir uh, meklējis laimi citās nozarēs. Un Eh, es arī skatījos eh, regbija maču sestdien, es varu noteikti uzteikt Itālijas komandas spēli, jā, tas patiešām bija tāds eh, gandarījums. Tālāk Jāra kungs, tad, kad viņš runāja par jauno sistēmu un tās ieviešanu lauksaimniekiem ir jābūt pārliecinātiem, ka tā nesīs cerētos augļus. Bet kādēļ 2008. un 2009. gadā, kad mēs piedāvājam jaunas priekšlikumus, komisija bija negribīga sadarboties? Mums ir jāparūpējas, lai jaunā sistēma pat tiešām būtu vērtīga un lai visas puses būtu ieguvējas. Uh, jāņem vērā, ka ir arī liela uzņēmuma, kas ir guvuši lielu peļņu, bet mums ir jāparūpējas par jebkuru piensaimnieku likteni Eiropas Savienībā. Tālāk, ka Polas Santas kungs, Dantēna kungs eh, patiešām eh, nāca klajā ar tādām ļoti vērtīgām atziņām. Es arī mm, dzirdēju, ka komisijas pārstāvs ļoti labprāt vēlas ar mums sadarboties arī turpmāk, un, eh, nu jā, es to darīšu ar lielāko prieku. Mums ir jāvirza šis process uz priekšu, mums ir arī jāparūpējas, lai gan, lai gan tirgotāji, gan ražotāji uzņemtos savu atbildības daļu. Uh, un, piemēram, arī mazumtirgotājiem ir jābūt iesaistītiem šajā procesā daudz lielākā mērā, jo viņi ietekmē cenu veidošanas mehānismus daudz spēcīgāk nekā mums tas varētu šķist. Un komisijas uh, ierēģņa uh, domas par to, kas notika 2008. un 2009. gadā, man arī likās ļoti interesants, kādēļ uh, piensaimnieki nesamazināja ražošanas kvotas 2008. un 2009. gadā. Bet, ja spēkā ir konkrēti mehānismi, jūs nevarat vienā dienā vienkārši apstādināt ražošanas procesu. Tam ir nepieciešams ilgāks laiks, un, protams, ja būs labāka sadarbība un koordinētība, tad uh, tas situācija nākotnē tikai uzlabos. Paldies! Paldies, turpina priekšsēdētājs, paldies Nikolsonu kungam. Mēs, protams, pie šī jautājuma neapšaubāmi atgriezīsimies, un tagad nākamais darba kārtības punkts, numur 5, komisijas uh, paskaidrojumu, komisijas paziņojumu par uh, situāciju cūkopības nozarē. Dārgie kolēģi, mēs uh, visi esam bijuši liecinieki tam, ar kādām grūtībām cīnās cūkopības nozare, uh, lauksaimnieku organizācijas, ir pieprasījušas, lai e, tiktu izstrādāts saskaņots rīcības plāns, palīdzot e, cūkopiem izkļūt no krīzes. Ir nepieciešama ilgtermiņa pieeja, lai uzlabotu e, cūkopju ienākumu līmeni, ir jābūt ilgtspējīgai nozarei un jāpadomā par pietiekami kvalitatīvu produktu piedāvāšanu patērētiem, un, protams, šis produkts nedrīkst būt pārāk dārgs. Komisija ir izstrādājusi priekšlikumus par eh, tirgus pārvaldību un eh, par papildus pasākumiem. Ir tikuši ieviesti jau vairāki uh, pasākumi, lai uzlabotu cūgaļas uh, uzglabāšanu privātās noliktavās, lai uh, sektorā mm, būtu mm, šī situācija samilzusī kaut nedaudz atvieglota. Komisārs Čelijus arī runāja par privāto eh, cūgaļas uzglabāšanu. Viņš teica, ka tas ir viens no iespējamiem mihā, mehānismiem. Tagad došu atkal vārdu komisijas pārstāvim, bet šodien vēl mums nebūs debašu. Tātad Pulko kungs eh, mūs iepazīstinās ar situāciju, un ja jums ir kādas piezīmes, jūs tās varat iesniegt sekretariātam rakstiskā veidā. Lūdzu, jums vārds. Paldies, paldies, priekšsēdētāji kungs. Es domāju, ka situāciju mēs varam aprakstīt ļoti vienkārši, piemēram, Vācijā situācija ir stabilizējusies, bet joprojām ir vairākas lauksaimniecības, kas cīnās ar problēmām. Bet kas ir pats svarīgākais, pat neskatoties uh, uz uh, to, ka uh, notika ļoti rūpīga produktu analīze, uh, Bija um, tika analizēti ražošanas apjomi, un, ja mēs runājam par uh, for... uh, par dažādu kaitīgu vielu pieaugumu uh, cūku barībā, dioksīna skandāls bija pietiekams pilgs, bet eh, tika analizēts eh, šis dioksīna pieaugums, dioksīna saturs, un tas nepārsniedz normas. Protams, Vācija cīnījās ar lielākām problēmām nekā citas valstis, bet eh, viņi tagad ir atkopušies no šīs krīzes un mēs arī pieredzējām, ka cenu pieaugums ir mērāms apmēram 10%. Ņemot vērā šo privāto noliktavu atvēršanu, situācija ir nedaudz uzlabojusies. Pirmajā nedēļā, kad šis mehānisms tika izveidots, uh, bija 37 eh, tūkstoši cūgaļas tonu, 37 tonnas cūgaļas, kas tika izvietotas šajās privātajās noliktavās. Eh, man nav precīzāk skaita līdz, bet man šķiet, ka es atceros tos pareizi. Un eh, šī privātā uzglabāšana ir labs instruments, ko var izmantot. Tas palīdzēja tirgu stabilizēt, Un eh, šis eh, privātās uzglabāšanas eh, mehānisms noteikti ir labs, un tas palīdzēs labāk cīnīties ar grūtībām gan kautuvēm, gan arī cūkopiem, kam bija nu, pēdējie mēneši īpaši ļoti grūti bija. Kāds ir galvenās problēmas? Jāņem vērā, ka barības izmaksas pieaug. Uh, Tā tas turpinās jau vairāku mēnešu garumā un eh, arī barības ražotājiem bija jāpieskaņojas jaunajai situācijai, viņiem bija tādi ilgtermiņa līgumi, un pateicoties ilgtermiņa līgumiem, eh, viņi varēja labāk izvairīties no cenu svārstībām. Un cūgaļas ražotāji īstenībā tie ražotāji, kas paši uz vietas ražoja arī cūkbarību, kas ražoja graudus, viņiem bija vieglāk cīnīties pret šīm problēmām, bet tie eh, ražotāji, kam pašiem nebija barības, eh, tātad, kas paši ne, ne, neaudzēja graudaugus, viņi cieta vissmagāk, ņemot vērā eh, barības cenu pieaugumu. Un mēs esam rūpīgi analizējuši eh, šo jomu un mēs pieredzējām to, ka tie ražotāji, kam bija jāiepērk barību par paaugstinātām cerām, cenām, nevarēja tik labi atkopties no situācijas, no, no šīs krīzes. Jāņem vērā, ka cūgaļas cenas tagad ir sasniegušas normālu līmeni. Tās nav pazeminājušās līdz kritiskai robežai, bet barības cenas ir pieaugušas visai dramatiskos apmēros, pieaug arī enerģētikas izmaksas, un tas krīzi vēl vairāk sāsina. Līdz ar to ir jāanalizē šī cenu attīstības uh, struktūra, un mēs nevaram piedāvāt tādu ļoti ātru risinājumu, un tieši tādēļ komisija savā paziņojumā ir eh, teikusi, ka būs vairākas tikšanās nākamo mēnešu laikā. Pirmā tikšanās jau ir rītdien kopīgi ar konsultatīvo komitiju, un mēs esam uz šo tikšanos uzaicinājuši arī eh, jūsu sekretariāta pārstāvi, lai viņš varētu piedalīties diskusijās. Tur piedalīsies arī eh, dalību valstu pārstāvi un piedalīsies arī ieinteresētās puses, proti ražotāji, tirgotāji, kautuvju darbinieki, patērētāju organizāciju pārstāvi. Visi šie cilvēki piedalīsies diskusijās. Sākumā tiks sniegts eh, pārskats par situāciju gan īstermiņā, gan ilgtermiņā un tāpat mēs iepazīsimies ar mūsu rīcībā esošajiem instrumentiem, ko būtu iespējams iedarbināt, lai uzlabotu šo situāciju. Mums ir jādomā gan par tiem instrumentiem, kas jau ir mūsu rīcībā, bet savā paziņojumā par KLP nākotnes politiku mēs jau esam piedāvājuši jaunu instrumentu izveidi. Tāpat. Uh, būs arī vēl viena tikšanās, to ir paredzēts noturēt mārta sākumā, un tajā piedalīsies arī vairāki zinātnieki, un Domāju, ka šāda pēc iespējas plašāku slāņu iesaistīšana ir svarīga. Mēs saprotam, ka situācija ir eh, samilzusi, tirgu ir jāuzlabo organizācija un koordinācija, un cūgaļas nozarē eh, mēs neesam līdz šim tā pārāk spēcīgi iejaukušies, eh, jo tā ir bijusi visai pašregulējoša, bet jāņem vērā, ka ir noteiktas konkrētas cūgaļas cenas visā ES līmenī, līdz ar to mums nevajadzētu tagad kaut ko mainīt, piemēram, eksporta jomā nav tādu lielu atšķirību, ko mums vajadzētu sekt, jo cūgaļas eksports īstenībā tagad nesagādā nekādas problēmas. Situācija šeit ir visai laba. Bet eh, jārunā par barības cenām, kas ir radījušas galvenās grūtības pēdējā laikā. Un mēs visi apzināmies, ka ir jābūt arī kaut kādiem saskaņošanas pasākumiem. Vai nu mēs runājam par uh, piegādi, par ražošanu, varbūt eh, šeit ir eh, kaut kas eh, jāgroza un ir jāpadomā par jauno regulējumu attiecībā uz ražošanu nākotnē, vai varbūt ir jāpadomā par jauniem cenu mehānismiem, piemēram, gan mazumtirdzniecību, gan par vairumtirdzniecību. Kaut kam ir jānotiek, katrā ziņā jāpadomā par šādām eh, pieskaņošanas struktūrām, varbūt eh, pat eh, abās nozarēs. Ja netiks piedāvāti jauni priekšlikumi, lai varētu labāk cīnīties pret šo barības cenu svārstību, barības cenas vārstībām, mēs varētu piedzīvot visai dramatisku situāciju, jo, piemēram, ražotāji nevarēs uh, uh, izdzīvot, mēs viņiem var, nevarēsim palīdzēt, un tas nelabvēlīgi ietekmēs ražošanas apjoms. Ja patērētājs vēlēsies joprojām uh, baudīt cūgaļu pusdienās un vakariņās, viņam varbūt būs arī jābūt gatavam maksāt augstāku cenu, tas ir jāapzinās. Līdz ar to mēs um, piedzīvojam uh, visai smagus laikus, runājot uh, gan uh, tādos struktūrālos aspektos, gan domājot arī par um, attīstību ilgtermiņā. Īstenībā grūtības šajā sektorā ir pastāvējušas jau vairāk gadu garumā. Tagad mēs piedzīvojam tādu smagāku krīzi. Jāsaprot, ka mūsu rīcībā ir konkrēts instrumentu skaits, bet varbūt jāpadomā par šī instrumentu spektra paplašināšanu. Es e, varu tikai pateikt sekojošo. Īstenībā mēs ļoti lielā mērā zāģējam to zaru, uz kuru mēs sēžam, padomāsim par ģenētiski modificētajiem produktiem. varētu, piemēram, e, cūkas barot ar lētāku barību, kas tiek importēta no Dienvidamerikas vai citām valstīm, un mēs tādā veidā uh, zāģējam gan to zaru, uz kura mēs paši sēžam, gan to zaru, uz kura sēž arī cūkas, uh, izmantojot šo lētāko barību. Paldies, paldies, turpin priekšsēdētājs, paldies uh, direktoru kungam. Es zinu, ka daudzi kolēģi nekavējoties vēlas izteikties, bet, diemžēl, es nedošu viņiem vārdu, ņemot vērā to, ka. Uh, E, mums nav palicis pārāk daudz laika arī diskusijām par citiem jautājumiem. Tātad kolēģi visus šos jautājumus varēs iesniegt sekretariātam rakstiskā veidā. Es vēlējos pateikties komisijas pārstāvim par to, ka viņš regulāri pie mums ierodas un um, informē par darbu, kas norisinās komisijā. Tagad nākamais darba kārtības punkts. Arī šeit mēs runāsim par komisijas paziņojumu. Bet, dārgie kolēģi, e, patiešām mums ir tagad jārunā ļoti ātri, jā, jāizsakās lakoniski būtiski, jo mums vēl būs darba grupas seminārs par KLP. Tālāk. Sastais darba kārtības punkts. Šeit ir runāts par jaunajiem pasākumiem, kas attiecas uz ģēmo barībā, lobarībā. Ir izstrādāts jauns priekšlikums, tas tika jau piedāvāts izskatīšanai dalību valstīs. Uh, un komitejā ir par to jābalso 8. februārī. Tiek izmantota komitoloģijas procedūra un parlamentam ir kontrolas pilnvaras. Pēc balsošanas īpašajā pārtikas ķēdes un dzīvnieku veselības komitejā mums kā parlamentam ir uh, trīs mēneši, lai veiktu pēc iespējas plašāku kontroli ir runāts par uh, 0,1% uh, apjomu, tā ir zemākā noteiktā pieļaujamā vērtība, kas ir jāievēro. Tagad došu vārdu komisijas pārstāvim Vladislavam Miklo no uh, Veselības ģenerāla direktorāta. Viņš mūs informēs uh, par dažām detaļām šajā priekšlikumā Un, ja kolēģi vēlas uh, reaģēt, tad viņiem tas ir jādara rakstiskā veidā. Paldies! Thank you very much! Lielas paldies! Vispirmām kārtām. Uh, Atļaujiet man pateikties jums par man doto iespēju prezentēt šo priekšlikumu šeit, un es gribētu teikt, ka tā ir mana pirmā prezentācija un man pirmā iespēja satikties ar lauksaimniecības komiteju. Tad paldies jums. Atļaujiet man pavisam īsi paskaidrot par to, kāds ir šī priekšlikuma saturs un konteksts. Vispirmām kārtām jūs zināt, ka Eiropas Savienības lobarības sektors lielā mērā at jāsargā, ir atkarīgs no lauksaimniecības sektora un arī no importa. Ir pavisam 33 miljoni tonu sojas, kas tika importēti 2009. gadā, tad arī tika importēts tā kukurūz lielākoties no Argentīnas, ASV un Brazīlijas. Uh, trešajās valstīs ģenetiski modificētu produktu audzēšana, um, kuriem vēl nav izsniegta audzēšanas atļauja, ir saistīta ar to, ka var atrast šādu uh, ģenetiski modificētu produktu mm, nelielu daudzumu tajā lobarībā, kuru mēs importējam. Tāpēc mums ir nepieciešams izveidot sistēmu, kā importēt lobarību no šīm valstīm, taču panākot to, lai šajā lobarībā nav ģenetiski modificētu organismu daļiņu. Nu, un tas nozīmē, ka mums ir ļoti Eh, liels uzdevums priekšā. Mums ir jāizkontrolē tas, ko mēs importējam, un dažos gadījumos īsti nevar pateikt, kas tur notiek. Un arī šī kontrola ir tik barga, ka bieži vien eh, tas paaugstina šīs lobarības cenu tādā mērā, kā vairs eh, pārdevējs nav interesēts pārdot mums, bet mums ir jānodrošina tas, lai Eiropas Savienībā būtu vienādi nosacījumi, un eh, tas nozīmē, ka ir jāveic visādas kontrolas, kas būtu vienādas dažādiem lobarības paraugiem visās Eiropas Savienības dalībvalstīs tiem paraugiem, kas tiek importēti. Nu, un eh, tad ir jānosaka, kāds ir uh, iespējamais daļiņu, iespējama daļiņu klātbūtne šajā lobarībā, un tam ir jābūt izdarāmam, uzticāmā veidā. Tā saucamā tehniskā nulle, kā jūs jau priekšsādātāja kungs teicāt, tas ir 0,1%, un tās balstās uz mūsu laboratoriju re rezultātiem. Uh, Tas, par ko es runāju, attiecās uz to lobarību, kur vai nu uh, ģēmo audzēšana nav atļauta, vai arī, ka šī atļauja jau ir beigusies. Nu, un, protams, mums ir jā pieļauj arī iespējamas tehniskas kļūdas, un tāpēc ir mazliet novirzīta no nulles. No Un šo ģēmo daļiņu klātbūtne noteikti ir jāuzrauga. Ja izrādīsies, ka minētie mehānismi nav pienā, pietiekami, lai panāktu pietiekamu drošības līmeni, tad ir nepieciešams vēl pieņemt papildus lēmums un mehānismus, un komisija var to izdarīt. Nu, un, protams, tas notiek komitoloģijas procedūras ietvaros, un pēc tam tas tiek iesniegts Eiropas parlamentā un um, padomē. Tas arī viss. Paldies! Bene, ringraziamo il direttore e quindi possiamo. Paldies, mm, paldies komisijas pārstāvjiem. Nu, un tagad mēs varam sākt mūsu debates. Tātad. Lūk, mums būs debatas par kopējo lauksaimniecības politiku Un, protams, arī referents ir klātesoši. Es gribētu pateikt, ka pēc mūsu 26. janvāra lēmuma mums ir noklausīšanās ar visu Eiropas organizāciju pārstāvjiem, un mēs turpināsim strādāt tagad pie šī ļoti svarīgā dokumenta. Mūsu seminārs tiek veltīts trim KPL aspektiem - tiešie maksājumi, krīzes pārvalde un lauku attīstība. Tāpēc es vēlētos sveikt mūsu vidū mūsu ekspertus. Paldies, ka jūs ieradāties. Stefans Tangermans ir viens, viņš ir Getingenas universitātes profesors un viņš arī e, strādā SAO. Tad mums ir vēl viens eksperts, kas ir diezgan bieži mūsu viesis, un Žambora kungs no Budapeštas. Mūsu programmā ir um, paredzēts, um, ka eksperti varēs uzstāties maksimāli 20 minūtes, un es aicinu viņus ievērot šo laiku un pēc tam mums būs apmēram stundu debatas pēc ekspertu prezentācijām. Tāpēc es uzreiz došu vārdu Tangevana kungam. Lūdzu. Priekšsādātāji kungs, dāmas un kungi, liels paldies! Ļaujiet man pastāstīt jums uh, to, kas man ir īpaši teiks, sakāms par tiešajiem maksājumiem. Es jums pastāstīšu par to, kāds man ir iespējas par to visu. Es jums runāšu no tādas perspektīvas, eh, kas ir laba lauksamniecības politika. Un eh, tagad man ir tā priekšrocība, ka es esmu pensijā un es varu izteikties par priekšlikumu, kas pašlaik tiek vēl apspriests, bet nav vēl pašreiz īstenots, jo ESAO var izteikties tikai par tādām procedūrām, kas ir jau pieņemtas, bet, nu, tā kā es esmu pensijā, tad es varu izteikties arī par to, kas pašlaik tiek izstrādāts. Nu, es te netērēšu laiku visādiem diplomātiskiem reveranciem, es vienkārši ķeršos vērsim pie ragiem un runāšu par tēmu. Vispirms, tad mēs runājam par pārtikas drošības jautājumiem. Tad man ir jāsaka, ka viens no izaicinājumiem pārtikas drošībai ir kaut kas ļoti svarīgs, un tas ir e, tiešie maksājumi un to nākotne. Šie maksājumi sākumā, kā jūs zināt, tika radīti tam, lai kompensētu uh, lauksaimniekus par mm, cenu samazināšanu, un no sākuma tas bija ļoti svarīgs instruments. Uh, var. Toreiz vispār nebija iespējams nu, samazināt tās cenas tā, nekompensējot lauksaimniekus kaut kādā veidā. Par nožēlu tad, kad šie tiešie maksājumi tika radīti, tad netika pieņemts nekāds lēmums par ilgtermiņa nākotni, kas notiks, cik ilgi tie paliks, vai tie paliks visu laiku vienā un tā pašā izmērā. Uh, vai kas notiks tad, ja šie tiešie maksājumi vairs nebūs nepieciešami, un es redzu, ka šis lēmums tagad implicīti apgalvo, ka mums ir nepieciešams, uh, lai šie tiešie maksājumi kļūtu par kop kopējās lauksaimniecības politikas pastāvīgo iezīmi. Nu, un tagad paskatīsimies, kas tad varētu notikt. Nu, tā tieši jau nav tas teikts, bet, manuprāt, tur tas netieši ir saturēts. Priekšlikumā arī nav ierosinātas nekādas būtiskas polit politikas izmaiņas. Vienas no galvenajām izmaiņām ir izmainīt vienu tiešo maksājumu daļu. Un par to es parunāšu pēc brīža. Ja mēs paskatāmies uz uh, tiem lielajiem izaicinājumiem, kas priekšlikumā ir no vienas puses un no otras puses uz to, uh, kādu lomu mm, priekšlikums pārēc tiešajiem maksājumiem, tad man liekas īsti nav skaidrs, kāpēc tiešie maksājumi ir tas instruments, ar kuru būtu jāatbild šiem izaicinājumiem. Vispirmām kārtām pārtikas drošums vispārīgi runājot īsti nav atkarīgs no tiešajiem maksājumiem. Nav nu, jau vajadzīgi tiešie maksājumi, lai kaut kādā veidā pienestu savu ārtavu. Jo ir jāsaprot, ka ir cilvēki, kas nevar atļauties nopirkt pārtiku, un tiešie maksājumi jau nekādā veidā neatrisina šo problēmu. Bet mums ir vienkārši jāspēj radīt vairāk pārtikas, saražot vairāk pārtikas, uh, Un tādā gadījumā mums vairs nav nepieciešami tiešie maksājumi. Citādi radīsies tāda situācija, ka pārtikas cenas paaugstināsies, un tās jau ir paaugstinājušās. Un tās cenas ir relatīvi augstas, tās ir augstākas nekā pagātne. Un eh, tad ja mēs lūdzam lauksaimniekiem ražot vairāk, tad mēs jau esam pieredzējuši to, kas notiek. Mums jau bija ar to problēma 70. un 80. gados. Mēs arī nevaram gaidīt, ka tiešie maksājumi uzlabos Eiropas Savienības lauksaimnieku konkurētspēju, jo konkurētspēja nozīmē to, ka lauksaimnieki spēja apgādāt tirgu ar saviem produktiem, bet balstoties uz pašu savu produktivitāti. Protams, var eh, piešķirt zināmus valsts līdzekļus un pēc tam tad šim ražotājām ļaut piedāvāt cenas, kuras nevar piedāvāt neviens cits, bet nu, tā jau nav nekāda konkurence. Tā nav patiesa konkurence. Ir nepieciešama tāda konkurence, kur tā ir īsta. Tagad, eh, kad mēs runājam par apkārtējo vīdi un klimata pārmaiņām, tad prasības ir ārkārtīgi specifiskas dažādos reģionos. Daži grib uzturēt bioloģisko dažādību, citi grib cīnīties pret klimata pārmaiņām, taču tas ir ārkārtīgi specifiski. Ja mēs dodam tiešos maksājumus tik un tik naudas par hektāru jebkuram, nu, tad mēs īstenībā ar šo jautājumu netiekam galā. Tas pats attiecās uz teritoriālo līdzsvaru. Jūs visi zināt, ka ir ārkārtīgi atšķirīgi reģioni Eiropas Savienībā, ja mēs skatāmies no lauksaimniecības viedokļa. Un ir nepieciešams uzturēt ekonomisko un sociālo līdzsvaru šajos reģionos. Uh, Mēs nevaram vienkārši piešķirt vienādu naudu visiem Eiropas Savienībā. Tāpēc man liekas, es īsti neesmu pārliecināts par to, ka priekšlikuma pieeja atbild uz tiem izaicinājumiem, kas ir mūsu priekšā. Tagad, ka man jautā, kādu lomu komisija pārēdz šiem tiešajiem maksājumiem, tad atļaujiet man izteikties tā pavisam nediplomātiski. Uh, tā ir tāda tā jauna teorija, ka ir nepieciešams nodrošināt vismaz pamatienākumus, lai lauksaimnieki spētu saržot pamat uh, preces mūsu tirgumu. Nu, kaut ko tādu var dzirdēt no komisijas, bet vai tas ir pietiekami labi argumentēts? Es par to neesmu pārliecināts. Ja mēs uzturam šo ienākumu atbalstu aizbildinoties ar vienlīdzību, tad tam ir jābalstās uz maisaimniecības ienākumiem, tāpat kā tas notiek citos sektoros. Uh, Un tad, kad mēs runājam par um, pamatprecēm un to piegādi, tad, eh, nu, patiesībā man ir grūti saprast, ko tas nozīmē. Jo, patiesību sakot, visā Eiropas Savienībā jau ne, kādā veidā netiek apdraudēta šī apgāde ar pamat precēm. Jo varbūt dažos reģionos bez tiešajiem maksājumiem šīs um, lauksaimniecības jautājums varbūt izustu, bet vai tad tāpēc ir uzreiz ir jāsāk maksāt visiem pilnīgi vienādi? Tāpēc man liekas, ka šie tiešie maksājumi ir diezgan um, neizdevīgs instruments. Un tas īstenībā neatbilstam mērķim. Bet tagad es gribētu vēl atbildēt uz virkni diezgan specifisku jautājumu, par kuriem man lūdza izteikties saistībā ar um, referātu, ko es iesniedzu parlamentā. Un te konkrēti runa ir pār aktīvo lauksamnieku definīciju. Nu, man personīgi ir skaidrs, kas ir lauksamnieks. Man arī ir skaidrs, ko nozīmē aktīvs, bet tad, kad es sāku domāt par to, ko nozīmē aktīvs lauksamnieks, tad um, viss sāk kļūt tā neskaidrs. Nu, mēs varam to sadalīt dažādās grupās, piemēram, uh, A, lauksaimniecības aktivitāte pret uh, citā, citu uzņēmēju darbību, tā to pretnostadīja. Bet uh, vai tas būtu pamatoti? Jā, kāds teiktu, ka uh, dabas resursu izmantošanu mēs vēlamies kaut kā pārvaldīt, nu tad jautājums ir tas, vai tiešām mēs gribam to darīt, vai kāds, uh, kas stāda kokus, uh, vai tas cilvēks arī nav zināmā mērā iesaistīts dabas resursu pārvaldē. Nu, un tad. Uh, ja mēs runājam par strādājošiem lauksaimniekiem un pretnostatām to pret nestrādājošiem zemes īpašniekiem, nu, tad atkal ir jautājums. Ir tādi zemes īpašnieki, kas nolīgst cilvēkus, kas strādā uz viņu zemes, bet tie maksājumi aiziet, protams, īpašniekam. Jūs jau uh, nevarat garantēt, ka tā nauda, kas e, tiek dota zemes īpašniekam, nonāk e, pareizajā kabatā. Nu, un tad atkal vēl viens variants būtu salīdzināt normālu lauksaimnieku pret e, ļoti lielām saimniecībām, bet arī lielas saimniecības uh, var apgādāt ar mm, nepiecieš, pamat nepieciešamības precēm. Tāpēc man liekas, ka tādā veidā mēs nevaram sasniegt šīs politikas mērķus. Ir arī pietiekami daudz nelielu saimniecību, kurām tiek piedāvāti īpaši nosacījumi. Nu, un, kad jūs par to domājat, par to tuvāk. Tas vienkārši samazina birokrātiju, bet e, īstenībā nav skaidrs, kāpēc mazajām saimniecībām tā maksa pār hektāru būtu lielāka nekā lielajām. Un uh, tad, kad jūs padomājat par to tā cītīgāk un padomājat arī par to, ka ir nepieciešams samazināt transakciju maksu, tad īstenībā nevar jau to samazināt ar lielāku maksājumu. Jo palielinot maksājumu, jūs jau nesamazināt transakcijas maksu, bet vienkārši iztērējat vairāk valsts līdzekļi, un tas, ko jūs gribat, ir samazināt administratīvās prasības gan saimniecībai, gan administrācijā, un tas ir tas, ko uh, vajadzētu panākt. Ja tas tiktu izdarīts, tad šos maksājumus varētu veikt, teiksim, ik pēc pieciem gadiem. Un ja tas notiktu tik pēc pieciem gadiem, tad. varētu pat izsniegt zinām veidu certifikātus lauksaimniekiem. Nu, tas attiecās uz mazām saimniecībām. Nu, viņiem tas varētu uh, kalpot kā pamudinājums investēt savā saimniecībā. Tad man arī tika uzdots jautājums par piegā, ietekmi uz piegādi. Nu, es nekādu lielu ietekmi uz piegādi neredzu. Tomēr es gribētu pateikt uh, vienu svarīgu lietu es eh, būtu diezgan noraizējies, ja man būtu jāizstāv šāda sistēma no Eiropas Savienības puses PTO tādēļ, ka. Mēs eh, runājam par tā saucamo Mm, zaļ, mm, zaļo komponentu, tad ir nepieciešams ievērot ļoti daudzus nosacījumus, piemēram, um, ik katru gadu audzēt citu labību. Un tāpēc es patiesībā baidītos no tā, ka tas pats hektārs, kas saņem uh, tiešo maksājumu par to, uh, par zaļu saimniekošanu, saņem vēl vienu tiešo maksājumu. Un tāpēc man liekas, ka par to vajadzētu īpaši uzmanīgi domāt. Tas ir ārkārtīgi svarīgs elements, jo citādi mēs varam iekulties nepatikšanās. Tiešo maksājumu galvenais komponents tad runājot par to, es varu saprast, ko grib dalībvalstis, bet man ir jāsaka, ka mm, ne, taisnīgums jau nav tajā, ka mans kaimiņš saņem tikpat daudz, cik es. Bet eh, godīgums ir pavisam citādāks. Un kas attiecās uz pamatpreču piegādi, tad es baidos, ka nav, še, runājot par to, te nav ietverta mm, pamatīga ekonomiska domāšana. Tālāk Eh, ja mēs runājam par maksājumiem par hektāru, tiem, kam ir lielākas saimniecības, tie nevar būt konkurētspējīga ar mazajām saimniecībām. Un visbeidzot, noslēgumā es gribētu pateikt par šo zaļo komponentu. Es domāju, ka tas aizstās vismaz daļu no pašreizējiem maksājumiem, bet. Tas radīs mazākus ienākumus, tādēļ, ka doma ir tāda, ka šie maksājumi seks tikai papildus izmaksas tas nekādā veidā neietekmēs neto ienākums. Un man arī nav skaidrs, kāda ir šī zaļā komponenta loma. Vai tas ir kaut kāds super instruments, kurā ir ietverti vairāki nosacījumi? Nu, ja tas tā ir, tad vai tas ir kaut kas jauns un neviens par to līdz šim nav domājis un pēkšņi uh, E, mēs skaļi iesaucamies, oh, un tad mēs ietvērām tur šos jaunos instrumentus, vai arī tās vienkārši pārceļ kaut kādus pasākumus no otrā pilāra uz pirmo. Un kādā veidā e, šīs komponents vispār tiks izskatīts, un es nesaprotu, vai tas ir labāk to skatīt otrajā vai pirmajā pīlārā. Nu, tāpēc ir dažādi jautājumi. Pamatā es neesmu pārliecināts, ka šis zaļais komponents tiešām šo politiku uzlabos tādēļ, ka šīs pamatpreces ir ļoti lokālas, uh, un e, stipri atkarīgas no tā, kā veidojas to izmaksas. Un Eiropas Savienībā var ļoti labi izskaidrot, kas ir šīs preces. Un es nezinu, vai viss tā nauda, kas nāk no Briseles, tiks tā saprātīgi iztērēta. Īstenībā jautājums ir par to, ko ar šo zaļo komponentu mēs vēlamies panākt. Nu, tā vien liekas pēc priekšlikuma spriežot, ka šīs komponents padara šos tiešos maksājumus saprotamākus nodokļu maksātājiem, bet, nu, es kā nodokļu maksātājs otrā pīlāra pasākums uzskatu par saprotamākiem, bet ja tie tiek pārcelt uz pirmo pīlāru, tad es nevarētu teikt, ka man tie ir skaidrāki. Tālāk es pārliekšu pāris jautājumiem pāri un par to nerunāšu. Es gribētu pāriet tagad pie secinājumiem. Priekšlikums, protams, arī pastāsta par svarīgiem izaicinājumiem, taču ierosina tikai zināmu skaitu izmaiņu KPL, un tā nav nekāda reforma. Uh, ja man būtu jāpiedāvā jauna politika, tad es runātu par pārtikas drošību un arī par patiesu konkurētspēju, un es teiktu, ka ir vairāk jāinvestē inovācijā, izglītībā, apmācībā, un jāpanāk tas, lai zemes tirgi funkcionētu labāk un ze lai būtu zemākas Eh, zemes platību cenas, kas attiecās uz um, apkārtējo vidi un klimatu pārmaiņām, tad tās ir tāda reģionāla parādība. Un es neuzskatu, ka zaļais komponents mums kaut kādā veidā palīdzētu sasniegt labāk šo mērķi. Un es redzu, ka citāda sadala starp dalību valstīm varētu būt politiski nepieciešama, taču es nedomāju, ka ekonomiski tas ir izdevīgi. Tāpat man arī liekas, ka. Mēs varam izvairīties no tirgus kropļošanas. Un tomēr pats galvenais secinājums priekšsādātāja kungs ir tas, ka Mums ir nepieciešams zināmas pamatpreces, ko lauksaimniecība var piedāvāt, un, protams, tas ir nepieciešams. Mums ir nepieciešama arī valsts nauda, un pret to man nekādu iebildumu nav. Taču tad, kad jūs to izveidojat kā politikas pamatu, uh, tad nevajadzētu to rēķināt uz hektāriem, jo hektārs, kas tad ir hektārs? Bet drīzāk vajadzētu šos maksājumus aprēķināt pēc preču skaita. Un tad uh, mums ir bijušas dažādas fāzes bet eh, pašlaik mēs nevaram sasniegt savu mērķi, veicot maksājumus par hektāru. Liels pal par hektāriem liels paldies! Bene, molto bene, grazie al professoro. Paldies! Spunti molto interessanti. Paldies, um, profesor kungs! Jūs izteicāt vairākas interesantas eh, idejas, un es esmu pārliecināts, ka uh, Visiem ļoti patika tas, ko jūs teicāt, un tagad es došu vārdu mūsu otrajam viesim, Vincentam Šateljē. Merci, merci, prezident. Paldies, priekšsādātāja kungs. Nu, Man nav tik ļoti laba iespēja, ka iepriekšējiem runātājiem es neesmu pensijā, bet, nu, par šiem priekšlikumiem runājot, manas domas būs savādākas, un tādēļ no eksperti tik ļoti dažādi. Es gribu teikt, ka man priekšlikumi ir. Uh, veidoti tā, ka janvārī lasīja parlamentu un komisijas dokumentus par KLP un 92. gadā sāk strādāt. Un tagad um, KLP esmu piedzīvojis un reformas 18 gadus. Pirms runājam par uh, tirgus uh, deregulāciju. Pirmais ir jāsaka, ka 18. novembre komisijas teksts pilnībā atbilst PTO principiem un PTO partners nenostāda tādā nejākā situācijā, nelabvēlīgā situācijā salīdzinot ar mūsu projektu. Un bez tam tā, piemēram, kā ienākuma nodrošināšana jau apdrošināšana, katreiz atsaucas uz KLP uh, savietojamību ar uh, PTO principiem. Bet divi uh, principi nav pieminēti un divi jautājumi. Pirmais ir uh, jauntīstības valstu muitas tiesības un uh, tas, ka PTO vienošanās tiek uh, ievērots un cits, ne tikai ticniecības. Par budžetu jautājumu runājot, uh, mums uh, daudz informācijas pietrūkst, bet tas, kas mums uh, trūkst, ir tas, ka. Kas notiks, ja budžets samazināsies par 10, 15, 20 procentiem? Uh, Un mēs redzam, ka tie ir kritēriji, eh, saskaņā ar kuriem uh, komisija vai nu vainātu nedaudz savas prasības, ja nē. Un otrkārt, eh, ļoti daudz uh, tiek minēts uh, otrais pīlārs - risku pārvaldība. Un tādēļ jāuzdod jautājums, uh, kā uh, notiks uh, līdzfinansējums. Otrs jautājums ļoti nozīmīgs. Uh, Ir ārkārtīgi nepieciešams būt pragmatiskiem. Komisija to parāda. Tiešie maksājumi jāpārorientē lauksaimniecībai un zinām, cik ļoti tie ir liederīgi lauksaimnieku ienākumiem. Otrais pārorientācija ir nepieciešama, jo cenu svārstības un nepastāvība noved pie tā, ka Nu, valstī jāatbalsta tas, kas tiek saukts par labākām tiesībām, nevis tos, kuriem tas būtu nepieciešams krīzes situācijā. Trešā lieka pat, ja atbalsta griezti ir tādi sarežģīti, KLP uh, atbalsta griezti būtu uh, vēlami, lai mēs redzētu šo sociālo dimensiju KLP un uh, daļa būtu subsidaritātei. Ceturtais, es tāpat kā Tangarman kungs, uh, domāju, ka ir ļoti uh, nozīmīgi uh, jautāt, kam nāk pa labu tiešā, uh, tieši atbalsts lauksaimniecībā. Uh, ir tā, ka, nu, dažreiz 80 gadus vecs lauksaimnieks Vācijā valsts, saka, uh, uztur. Un es nedomāju, ka tas ir. Uh, Uh, savietojums ar tādu efektīvu lauksaimniecību. Un uh, nākošais - kalpē jaunā arhitektūra, jāprecizē, lai zonas, kas ir sarežģītā situācijā, uh, tik iekļauts pirmajā un otrajā pīlārā. Tagad a, šis attēls, nu tas vienkārši ataino ainu tirkos un KLP e, naudas nevienmēr e, tiek izmantotas tiešiem uh, atbalstiem. Un redzam, ka, teiksim, tas, kā varētu valsts rīkoties nākotnē, tām būs jāsaskars ar uh, šo cenu mainīgumu. Tagad pāris vārdu par cenu mainīgumu. Visi zina FAO um, attainojumu grafiskā veidā. Cenu svārstības ir ļoti nozīmīgas, ļoti lielas. Uh, arī daudzām attīstības valstīm, izaicinājums arī Eiropai, jo šādā veidā, vislabākajā veidā var runāt par tarifu samazināšanu. Jo dažos til, til, tirgos tie tuvinās pasaules cenai. Un tagad nākošais. Cenu mainīgums nav homogēns lauksaimniecībā. Un ļoti liels graudaugu jomā. Uh, Uh, un gaļas tirgu uh, ļoti redzams. Un es pat gribētu uh, teikt, nu tāds, zināms, lai skaidrotu visu par šo cenu mainīgumu. Es nerunāšu to detalizēt, esmu ierakstījis to ziņojumā, bet nav tāda vienota, vienprātīga viedokļa ekonomistam par to, kā interpretēt to, kas tad visvairāk ietekmē cenu mainīgumu un kā tas mainās laikā. Jā, protams, lauksaimniecības tirgi nav stabili, tas jau ir tradicionāli. Uh, reformas ir uh, labāk KLP piemērojuši uh, PTU. Degvielas ceras, cenas aug. Degvielas cenas aug. Spekulācijas arī notiek. Un jāredz, ka nav tāda uh, konses par šiem, par šiem ietekmes faktoriem. Un otrs Runājot par cenu um, mainīgumu, tas ir ļoti mainījies 2010. gadā salīdzinot ar to, kas bija pirms diviem, trim gadiem tādā izpratnē, ka spekulācijas ir nu, tādas izteikts. Es parādīšu jums vienu attēlu. Tas ir par Franciju, bet domāju, ka tāds pats ir citās valstīs. Tas ir vidējais. Uh, Izmaksu pieaugums uh, Francijas uzņēmumā no 2005. gada uh, tie praktiski ir plus 20% vidēji. Un šeit pa sektoriem tas ir sadalīts, un tad jūs redzat arī šo cenu mainīgumu, volatilitāti un ģimenes ienākums. Bieži vien mēs runājam tikai par graudu audzētāju ienākumiem, bet tas dažkārt ir pat labāks, jo šī atmaksa sistēma nav ne 2007., 8., 10. gadā piemērot, jo mainījās uh, uh, graudauga tirgus. Uh, arī lopkopībā situācija ir ļoti mainījusies un atbalsts ir bijis diezgan būtisks, bet nevarēja atbalstīt tos, kas nu, atrodas tādā sarežģītā situācijā. Līdz ar to ir ļoti steidzami nepieciešams diskusijas. Es neesmu ekonomists, bet diskusijas ir nepieciešams ļoti steidzīgi. Nu, vismaz, lai tieku uh, tādu panākt tāds efektīvs uh, valsts naudas izmantojums. Uh, Riski ir ļoti dažādi, tie skar uh, ražošanu, tirgus, uh, pārdošanu, un viena izai būtu lauksaimniecības diversifikācija, otrais pīlāns, bet, nu, nepārāk uh, labvēlīgi tas ir pirmajā pīlārā. Specializācija un diversifikācija, pat ja otrā pīlāra ietekme drīzāk labu nekā slikto ietekmē. Un nākošais, ko gribu parādīt nākošajā attēlā, ir tas, ka lauksaimnieki var mēģināt autom, autonomi ražot. Tas ir piemēram par uh, cūgaļas tirgu uh, runājums, ka šīs autonomās uh, sistēmas ir tās, kas vislabāk pārvar krīzi, nekā tās, uh, kas ir dažās. Uh, Eiropas valstīs un savstarpēji saistības. Un tad mēs redzam, ka visi jaunie uh, instrumenti, kas varētu tikt atrasti, lai uh, varētu daudzgadu attīstību, uh, tādā drīzāk tādā kolektīvā veidā uh, īstenot, tas nosaka arī šo volatilitāti. Tagad par uh, robežu aizsardzību. Muita. Pārdošanas cenas Un par šo jautājumu nav pārāk uh, intensīvi uh, runāts par. Tagad uh, uh, muitas uh, nodevām. Samazot tās, uh, mazāk uh, saņem ražotāji, bet patērētājiem tas ir ieguvums, ja viņi ir droši par uh, izcelsmi. Un dažkārt risks būtu ļoti liels, ja, nu, kā lai saka, 85-90%, eh, piemēram, eh, lielopgaļas tirgu un attīstība Brazīlijā tagad parāda, ka jābūt ļoti eh, vērīgiem. Un šis apgādes procentu skaits, ko minēja, ļoti, ļoti nozīmīgs. Tad PTO sarunas ir daudz, kas jau paredzēts par muitas nodavām. Mīnus 54% vēsturiski faktori. Uh, Un eh, tā ideja, ka ir tādi delikāti, jeb jūtīgi uh, produkti, kas eh, nu, būtu tikai neliela uh, daļa muitas uh, nodevām. Kādas stratēģijas varētu būt? Man liekas, ka nu, pirmkārt komisijas tekstā nav pārāk daudz rakstīts. Kā PTO grib integrēt ne tirdzniecības jautājums vai nu sociālos vidas jautājums otrais muitas nodevs varētu izmantot krīzes gadījumos. Proti, jābūt iespējai, tad, kad ir krīze, aktivizēt šādas izņēmumu nodevs visos sektoros. Visi sektori nav vienādā mērā skarti. Piemēram, graudauki mazāk ir ievērot piena sektors. Ir pietiekami uh, Bet, nu, tomēr tikai 2% ir uh, importi. Un uh, par muitas nodevām runājot, nu, kvantitātē jāsaka, ka ārkārtīgi uh, jūtīgs ir uh, lielapgaļas uh, tirgus. Ja muitas samazināsies, tad uh, šai nozarei būtu problēmas. Arī visā teritorijā raugoties. Tagad par eksportu uh, atmaksu. Nekā jauna komisijas tekstā nav. Tas, ko viņi iesaka, uh, ka tie uh, lēma, ko uh, PTO pieņem 2008. gadā, lai tie paliktu. Nu, kā tad tas būs, ja nebūs vairs uh, eksporta uh, maksājumi? Mēs esam komp, uh, konkrēti spējīgi un jāievēro arī procentu likmes Bet, nu, komisija visu laiku saka, runā par uh, cerību izaugsmu, ka tirgus attīstās, bet ir konkurenta valstis, dažkārt jārunā par Austrāliju un citas, un, un e, vēsturiski skatoties, citām valstīm atkal klājas uh, sliktāk. Proti šāda cerība komisijas skatījumā Eiropai ir. Nākošais ir jāakceptē ideja, ka uh, E, eksporta maksājumiem var, e, tie būtu liederīgi krīzes gadījumos. Un ja tāda vairs nebūtu rīt, tad komisijas e, stratēģija attaisnojas, ka tiek saglabātas zemes intervences iepirkuma cenas. Nav viens instruments, bet ir vairāk šajā jomā. Pirmais ir uzkrājumi, nu, šie slavenie drošības uzkrājumi Un dažkārt par tiem runā daudz, bet nedefinē precīzi. Es domāju, ka e, būtībā prioritātei jābūt e, nabadzīgām valstīm, e, attīstības valstīm, kuriem ir grūti rast pieeju pārtikai. Un uzkrājumi tur, kur apgāds ir tāds vienkāršāks, un šīs valsts saskars ar to, ka uh, tas ir dārgi, un ne visas valstis var uh, attīstīt viņu pašu uzkrājumus. Proti šie drošības uzkrājumi tiem jābūt ļoti mērķorientētiem. Nākošā lieta. Parlamenta viedoklis ir ļoti interesants šajā jautājumā. Un arī es domāju, ka ir absolūti nepieciešams, lai mm, KLP būtu elastīgāka. Ir diezgan sarežģīti no ārpus uh, saprast šo budžeta pilnīgo nemainīgumu situācijās, kas ir ļoti mainīgas. Un šeit es tā īsti nesapratu, kāpēc komisijas teksts argumentē tādā virzienā, ka nu, nu nevar neko tur izmainīt. Trešā lieta. Un tas nekur nav runāts. Vai mēs varētu iedomāties sistēmu, uh, at, kad. Uh, degvielas eh, cenas mainītos eh, atkarībā no graudu cenām. Piemēram, 40% ASV eh, no, no ražotās kukurūzas tiek tieši šajā sektorā izmantots. Nākošais jautājums - tirgu. Uh, finanšu operācijas un spekulācijas. Šeit ir nepieciešama caurskatāmība, ir jāzina, kas ir aktieri tirgu, un tas ir ļoti būtiski. Tagad a, eh, bieži tiek runāts a, eh, par a, eh, valsts iejaukšanos lauksaimniecībā, nu tāds drošības tīkls. Sākumā es teikšu, ka pirmo reizi kopš 92. gada šī reforma nepiedāvā intervences cenu samazinājumu. Tādēļ jautājums, vai esam nonākuši nu, praktiski iespējamā galā. Un uh, to, ko vēlējās 92. gadā. Bet šis teksts mums nedod pietiekam daudz uh, elementu, lai varētu veidot spriedumu. Šī drošības tīkla uzturēšana no vienas puses ir pamatota, pamatona, jo saskaramies ar potenciālu situāciju, uh, ka būtu krīze bet valsts iejaukšanās tirgu bieži ir neefektīva ekonomiski skatoties, ja krīze ir ilga. Un šī ir šī, nu, teiksim, tā divko, divkosība, divpusējība šajā situācijā ar valsts iejaukšanos. Starptautiskie tī, starptautiskie cenas pieaug. Cenas, kādas tagad ir pieņemtas, tagad ir bieži Eh, zemāks salīdzinot ar ražošanas. Eh, tātad šis drošības tīkls tā kā pastāv, bet nu, tā pielietojums ir ļoti reti. Katrā gadījumā uh, mums nav ietekmes uz uh, ieņēmumu uh, samēru lauksaimniekiem un bagātības, teiksim, sadalījumu arī kopienas lauksaimnieku vidū. Katrā gadījumā uh, intervences cenas šeit ir uh, jāiejauc, uh, jāizvērtē. Uh, par uh, graudaugiem runājot, nu, lauksaimnieki dažkārt vienkārši smaida par uh, cenām. Lielopu uh, interven, gaļas intervences uh, cenas uh, rada bailes ražotājiem, jo tie ir zemāki par ražošanas izma izmaksām. Un viņi saka, viņi jau nevar neko sa sažot par šīm intervences cenām, jo tās ir katastrofāls. Tā tad uh, reālajā laikā mēs redzam, ka ražošanas cenu pieaugums, šīs intervences cenas ir padarījis nu, par tādām diezgan uh, pieticīgām salīdzinot ar ražošanas cenām. Tagad risku pārvaldība. Nākošais jautājums. Tiek runāts par termiņtirkiem. Ir jādiskutē par šo jautājumu. Tas ir nepieciešams instruments. Tas ļauj stabilizēt situāciju, bet tam nav nekādas ietekmes uz cenu attīstību Tas ir instruments, kas atļauj šo manevrēšanas iespēju dot, bet ne eh, ļoti cenas iet, ietekmēt. Un tas nav visos sektoros spēkā, jo tas ir instruments, nu kā lai to saka, tas ir vairāk inst, in, interesants standartizētiem produktiem, un dažkārt ir sarežģīti izmantot to iekšējos uh, tirgos un uh, lopkopībā. Un nu, tas netiek ļoti labprāt izmantots no valstu puses. Un īstermiņā savukārt tas var būt labs. Un lauksaimnieku to maz izmanto. Nu, tikai daži sektori, daži ražotāji to izmanto. Bet tas ir sektors, kas ir, uh, ka to varētu attīstīt. Tad nākošais uh, solidaritācija bija iemaksas cen, uh, fonds. Tas ir atkarībā no uh, KLP uh, nākotnes izveidas, un varbūt, ka uh, Nu, tas varētu tikt labāk pielietots, eh, uh, piemēram, augļu un uh, dārzeņu tirgojumu, kur nav citu uh, instrumentu. Tagad apdrošināšana pret klimatu pārmaiņām vai uh, multirisku uh, apdrošināšana. Francijā, piemēram, interesants ir šis jautājums. Uh, arī KLP diskusijas ietvaros eh, diskutēt par 68. panta diskusijas. Jā, dalībvalstīm dažkārt liekas, eh, ka nu, tas, ko viņi vēlas darīt, ir pārorientēt atbalstu. Un, protams, jāuzdod ir jautājumu par privāto un uh, publisko sektoru un attiecībām starp to. Nākošais tāds moderns instruments, kas, manuprāt, ir ļoti iz, uh, interesants Francijas risinājumā, uh, Tas ir uh, nodokļu jautājums. Vairākus gadus jau, un neskatoties uz visiem tiem instrumentiem, kāda Francijā ir, tas neaicina lauksaimniekus, neiedrošina lauksaimniekus iesaistīties šādos a, nākotnes iekrājumos un aicina bieži vien a, investēt, investēt a, tādos instrumentos, kas nevienmēr rada PVN. Uh, diskusija Francijā šodien ir saistīta arī ar to, ka 2007.8. bija ļoti labu cenu uh, gads, uh, bija maz nodokļu angsa, un viņi investēja vairāk šo iemeslu dēļ. Un ar, līdz ar to arī saskars ar problēmām. Tātad visi šie instrumenti nosaka to, ka jādodas tālāk, ātrāk. Protams, tā tas ir. Uh, Pats par sevi saprotams arī jautājums par to, ka, nu, teiksim, būtu tālāk jādod, tas ir jautājums par palīdzību. Viņi vēlas lauksaimnieki, lai šīs palīdzības jautājumi kaut kādā entajā gadā tiktu uzskaitītas, un, piemēram, N plus 5 bilancē vai, vai nodokļu atskaitēs. Kas nozīmē, ka uh, lauksaimnieki mazāk būtu pakļauti cenu mainīgumam. Uh, Tātad diskusijas ir uh, par uh, uh, ienākumu nodrošinājumu. Uzklausīju, uh, piemēram, par Kanādu. Nu, skaisti, ka citur tas tā ļoti labi attīstās, bet kādēļ tad mēs atsakamies no tāda instrumenta, kas nav uh, bijis izmantots? Un Marakešas otrais uh, protokola pielikums ļauj mums tādu uh, izmantot un samazināt. Uh, daudzus riskus attiecībā uz ienākumu nodrošināšanu. Kanādā zinām, ka tas ir piemērs, to vajadzētu izskatīt, tas ir interesants, bet nu, tas ir tāds iespējams, uh, un valstīm vajadzētu katrā valstī izmantot iespējas un izvērtēt tās, kā arī runāt par līdzfinansējumu. Nozīmīgs punkts ir tas, ka, nu, grūtības slēpjas detaļās Tiek daudz runāts literatūrā par šo ienākumu nodrošināšanu un apdrošināšanu, bet saka, ka tas ir pārāk dārgs. Un šeit jāuzdod jautājums par uh, attiecībām uh, publiskais sektors, valsts sektors un kā šos instrumentus var izmantot. Komisijas teiktais par šo tēmu parāda, ka var būt dažādi pieeja šim jautājumam. Uh, Man ir jārespektē man atvēlētais runas laiks un pabeigšu ar ļoti būtisku jautājumu franču redzējumā arī. Jo, protams, ir jānā par piena kvotām. Tas ir ārkārtīgi eh, nozīmīgs. Sākumā teikšu tā, es kā ekonomists teikšu godīgs, ka reti, kad uh, eh, varēja saprast, nu kādēļ nav tāda īsta risinājuma. Protams, ka Komisijas tekstā runā par uh, tirgu, pasaules tirgu un, un, un izmaiņām pasaulē. Jā, es visu to saprotu. Bet 25 gadus pastāv piena kvotas un bilants ir tāda, ka mums nav zināmi, teiksim, uh, uh, zināms priekšrocības un limiti. Un es gribu teikt, ka uh, divas galvenās priekšrocības, un par to vajadzētu runāt nākotnē, tas ir ļoti efektīvs, lai uh, um, kontrolētu piedāvājumu, lai arī tas ir dārgs. Un bez tam. Piena kvotas dažādās valstīs uh, ļauj tāds ofensīvas uh, politikas uh, attīstīt. Diskusijās tika runāts, ka kvotu mehānisms ir darīž, dažāds, jo valsts ir dažāds, bet Francijā, piemēram, piena kvotas, ja tās nebūtu atļāvušas uh, ja lauksaimnieku skaits ir uh, samazinājies, tad teritoriāli tas ir uh, pretējs process. Nu, tas ir uh, ienākums, bet ir kritikas punkti. Pirmkārt, uh, nevar veiksmīgi izmantot resursus un aktivitātes un ražošanu. Jā, lauksaimnieki, ja tie nav, un uh, jānodrošina tirgus normāli uh, ražošana. Bez tam ražošanas ie, uh, izmaksas pieaug. Nu, tas ir visā pasaulē tā. Trešais. Šis ir tāds nu pārāk trausls a, instruments a, salīdzinot ar startautiskiem tirgiem. Nu jādiskutē. Ir, piemēram, valsts Eiropā, kas ekskurē, eksportē un visā pasaulē, un, un viņu valstīs ir kvotu sistēma, kas ir savādāk pielietota. Bez tam, kvotas ir pagātnes instruments, un to var saprast, jo piena kvotas. Uh, ir kļuvušas netipiskas, atipiskas valsts intervences gadījumos. Ko es gribu teikt? Ir pozitīvi un negatīvi argumenti par piena kvotām. Un noslēgumā es runāšu, kāda riska ir atceļot piena kvotas. Nu, pirmkārt, jāakceptē ideja, jo šis, jautā, šis viedoklis jau sen ir pieņemts, kvotas tiks atcelts. Tātad, nu, mēs ceram, ka tirgi augs. Nu, varbūt Eiropā mēs uh, varēsim uh, samazināt uh, ietekmi, kāda ir uh, okeānijas ietekmē. Nākošais. Līguma jautājums. Jākonsolidē saiknes starp ražotāju un rūpniecību. Trešā lieka. Uh, au, uh, cenām jāpaliek sabalansētām piedāvājuma pieprasījuma jautājumos arī Eiropā, jo mēs redzam, ka daudzās, daudzas valstis gatavojas kvotu atcelšanai, un daudziem lauksaimniekiem ir ies, būt iespējas ražot pienu vairāk arī nekā šodien, ja kvotu vairs nebūtu. Un ir divi koncepti, kas būs izšķirīgi rīt, ja nebūs kvoti, proti. Uh, ražošanas cenas un uh, savākšanas cenas. Tā tad ļoti, ļoti nozīmīgs jautājums ir, ja tiek atceltas kvotas, tad piedāvājums koncentrēsies geogrāfiski. Un ja tādām neizdevīgā situācijā esošās zonas netiks atbalstītas, tad, nu, valsts atbalstam šajās zonās būtu jābūt ļoti mērķorientētam. Paldies! Paldies! Šatelie kungam! Jūsu prezentācija bija nu diena ļoti saistoša, jūs sniedzāt mums ļoti daudz informācijas un mums tagad būs viela pārdomām. Tagad Pēdējais uh, eksperts Jāmbora kungs no nu, Budapeštas universitātes, bet lūdzu ievēlo, ievērojiet sev atvēlēto laiku, jo ir arī daudz deputātu pieteikušies izteikties diskusijās. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji, kungs, dāmas un kungi. Man ir patiešām liels gods ierasties uh, tādā augsta līmeņa darba grupā un bild savus uzskatus par KLP nākotni un galvenajām attīstības tendencēm. Es ceru, ka jūs redzēsiet manu prezentāciju. Please, C'est bon. Good. Oui, félicitations. Here you can see an outline of my presentation, uh, which follows the logical. Jūs esat, um, varat iepazīties ar manu prezentāciju pēc īsiem ievadvārdiem. Savā prezentācijā es dalos pārdomās par uh, saziņu un arī par uh, ap, lauku attīstības un KLP nākotni. Un eh, noslēgumā dalīšos savās pārdomās. Pirmām kārtām mēs tagad eh, diskutējam par KLP nākotni, lai varētu cīnīties ar jaunajiem izincinājumiem, to ņemot vērā vairāku gadu eh, finansiālajās plānošanas periodā. Mēs esam mēģinājuši labāk formulēt agri lauksaimniecības politikas loma nākotnē. Komisija savā paziņojumā pagājušā gada novembrī uh, sniedza pārskatu par KLP nākotni. Paziņojums uh, ir uh, piedzīvojis, ieraudzījis dienas gaismu ļoti sarežģītos ekonomiskajos apstākļos. Uh, mēs runājam arī par Eiropas 2020. gada stratēģiju vai budžeta pārskatīšanu, un nu, tie ir aspekti, kas ir jāievēro, definējot KLP lomu nākotnē. Šajā ziņojumā ir definēti galvenie izaicinājumi, ar ko ir jāsastopas lauksaimniecībai Eiropā. Mēs varam šos izaicinājumus klasificēt kā ekonomiskos, vides un socioteritoriālos izaicinājumus. Lai varētu labāk cīnīties pret šiem izaicinājumiem, tika izstrādāti vairāki priekšlikumi. Protams, ir jāsasniedz konkrēti mērķi. Tas viss ir pausts komisijas paziņojumā. Ir uh, izaicinājumi, ir e, mērķi un ir priekšlikumi. Ko es darīšu sev atvēlētajā laikā? Es analizēšu uh, to, vai pastāv tāda laba saskaņotība. Uh, Eh, starp izaicinājumiem un priekšlikumiem, proti, vai izstrādātie priekšlikumi ir pietiekami spēcīgi, lai ar to palīdzību mēs varētu labi apbruņot stāties pretī šiem izaicinājumiem. Protams, eh, šiem priekšlikumiem ir jābūt pietiekami labi saskaņotiem, lai cīnītos arī pret ekonomiskajiem izaicinājumiem. Ir jādomā arī par uh, drošas, nekaitīgas pārtiks ražošanu, uh, tirgus stabilitāti un uh, pārtikas piegādes ķēžu fragmentizāciju. Kā jau iepriekšēji runātāji minēja, šie ir milzīgi izaicinājumi, bet es tos sīkāk neilustrēšu, jo jau iepriekšēji eksperti tam pietiekam detalizēti pieskārās, lai varētu pietiekam labi cīnīties pret pastāvošiem izaicinājumiem. Uh, mums ir jāpadomā par labāku ražošanas ķēdi, tāda zaļāka produktu audzēšana un klimata pārmaiņu. Seku likvidēšana ir tikai skaisti lozungi, kas nav apaudzēti ar konkrētiem priekšlikumiem. Mēs sastopamies ar daudziem trūkumiem šajā jomā mēs nevaram pietiekami labi izmērīt uh, to, kā bio daudzveidība ietekmē lauksaimniecību kopumā. Mēs varam tikai uh, nu, piedāvāt kaut kādus minējumus un prognozes, un eh, mēs nezinām, vai visā Eiropas Savienībā ir uh, jāpiedāvā vienotas politikas vadlīnijas attiecībā uz uh, pirmās nepieciešamības preču ražošanu. Uh, Ir jāizvērtē, vai iepriekšējās politiskās vadlīnijas ir bijušas pietiekami veiksmīgas, un ja jūs nevarat paredzēt konkrētu iznākumu, tad ir uh, tā vispār uh, jāpacīnās ar jautājumu, par ko tad īsti maksā Eiropas nodokļu maksātāji. Tālāk runājot par socioteritoriāliem izaicinājumiem, mēs varam skaidri un gaiši teikt, ka priekšlikumi šajā jomā ir visai neveiksmīgi. Ir jābūt, eh, tur ir tādas spēcīgas idejas, bet eh, nav konkrēti detalizēti piedāvājumi. Kādi ir trīs galvenie mērķi, ko vajadzētu sasniegt? Mēs runājam par eh, lielāku atbalstu sniešanu jau darba vietu radīšanā lauku reģionos, par apstākļu uzlabošanu mazajām lauksaimniecībām un kvalitatīvu pārtiks ražošanu. Mēs īsti nesaprotam, kādas ir tās konkrētās metodas, ar kuru palīdzību šos nospraustos mērķus varētu sasniegt. Šķiet, ka komisija nav apzinājusies to, cik ļoti daudzveidīga ir lauksaimniecības struktūru ainava ļoti daudzās Eiropas Savienības dalību valstīs. Ir ļoti daudz mazu lauksaimniecību, kas ražo mazu produktu apjomu, un tās ir ļoti atšķirīgas. Uh, no tās augtajām mazajām lauksainīcībām ES15. Šīs mazās eh, fermas, mazās lauksaimniecības nevaram eh, salīdzināt ar ES15 pastāvošajām lauksaimniecībām. Mums ir jācīnās eh, pret daudziem izaicinājumiem, un nākotnē to skaits nekļūs mazāks. Tādēļ, veidojot lauksaimniecības politiku, ir jāskatās acīs faktiem, ir jāapzinās, kāda ir situācija, un nevar te izveidot tādu uh, instrumentu, kas kā tāds milzīgs cimds darētu pilnīgi visām rokām. Tā tad ir jābūt specifiskajiem risinājumiem. Paziņojumā nepastāv tādas skaidras kopsakarības starp izaicinājumiem un piedāvātiem risinājumiem. Es jau dalījos pārdomās par Eiropas komisijas paziņojumu un tagad pievērsīšos otrai savas prezentācijas daļai, proti, kāda iztīcies lauku rajona attīstība KLP ietvaros. Protams, komisija savā paziņojumā runā par lauku reģionu attīstību, bet šķiet, ka otrajā pilārā uh, lauku reģionu attīstības loma tiks um, pamatīgi atšķaidīta, ņemot vērā to, kāds, uh, kāda nozīme tam ir piešķirta pirmajā pīlārā. Jārunā par inovācijām, par uh, risku menedžmentu, un tas tagad ir iekļauts uh, lauku re reģionu attīstības politikā. Bet neskatoties uz to, joprojām ir vēl daudz jautājumu, kas šeit nav aplūkoti. Un mēs varētu šeit eh, sagrupēt vairākus izaicinājumus, runājot gan par eh, budžetāriem izaicinājumiem, gan par vidas izaicinājumiem, gan arī par citiem. Tam es eh, sīkāk pievērsīšos pārējā atlikušajā savas prezentācijas daļā. Ja mēs runājam par nākotnes politikām, pašreizējā lauku reģiona attīstības asu struktūra, uh, tiek iedragāta, bet vārds as pat neparādās paziņojumā. Un šķiet, ka eh, šeit nebūs arī nekādas lielas pārmaiņas runājot par prioritātēm lauku reģionu attīstībā. Un pastāv arī eh, šaubas par to, kā finansu piešķīrumi e, tiks saskaņoti ar nospraustajām prioritātēm. Pirmajās divās kategorijās ir nosauktas galvenās prioritātes, runājot par dažādu politikas asu saskaņotību. Mums sagādā sarūktinājumu tas, ka viens no akūtākajiem jautājumiem, proti nabadzība lauku reģionos, vispār netiek minēts paziņojumā. Es vēlējos teikt, ka ir daudzas lauksaimniecības, kas cīnās ar nabadzību, un tām vajadzētu atrasties eh, komisijas izstrādāto politiku viducī, nevis būt atstātām novārtā. Daudzos, daudzos reģionos eh, nabadzības, nabadzīgo lauksaimniecības skaits ir eh, pieaudzis. Ja mēs runājam par lauku reģionu attīstību, šeit rodas daudz jautājumu, domājot par izvērtēšanas sistēmu, kas eh, tiek iztenot jau vairāku gadu garumā. Mēs varam kritizēt to, ka netiek analizēta pārāk uh, labi rādītāji un analizējot pastāvošo situāciju, komisija nav īsti uh, mēģinājusi atbild uz jautājumiem, kādēļ tas ir noticis un kā tas ir noticis. Ne vienkārši ir, do, ir, ir uzskaitīti fakti, kas tad īsti ir noticis, bet tāda cēloņa sakarība netiek rūpīgāk analizēta. Mums ir labāk jāizvērtē izmantotās politikas vadlīnijas, jāsaprot, vai tās ir bijušas uh, efektīvas un ir jānodrošina atgriezniskā saiknes starp politisko lēmumu pieņēmējiem un tiem, ko šie lēmumi tieši skar ir jānosprauž konkrēti īstenojami mērķi, bet kā tie tiks īstenot, joprojām nav skaidrs, skaidrs iepazīstoties ar komisijas paziņojumu. ES līmeņa mērķi ir jāsaskaņo ar visas Eiropas prioritātēm pilnīgi visā ES teritorijā. Un runājot par šiem mērķiem, ir jāsaprot, vai tie ir īstenojami pilnīgi e, jebkurā valstī, un ir jāpadomā arī par attiecīgiem pasākumiem. Lai varētu labāk īstenot šos mērķus, kas bieži vien ir ar tādu divējādu vērtību, ir jāizstrādā jauna lauku reģionu izvērtēšanas sistēmu. Ir jāizveido tā sauktā makro pieeja, kur um, tiks apkopota informācija, un tā sauktā mikro pieeja, mikro metode. No vienas puses uh, makro līmeņa rādītāji ir jāsaglabā, bet ir nepieciešams pārskatīt pašreizējos rādītājus, uh, lai labāk varētu sasniegt tos mērķus, kas ir nosprosti visā ES līmenī. Tālāk runājot par šo mikro līmeni, ir jātīsta tādas metodes, ar kuru palīdzību varētu labāk izpētīt situāciju atsevišķos reģionos, analizējot ES eh, e eh, līmenī tieši tos lauku reģionus, kas ir sastapušies ar vislielākajām grūtībām. Tikai izmantojot vairāku metožu kopumu, mēs labāk varēsim saprast, kas notiek ES lauku reģionos. Pēdējais jautājums, ja mēs runājam par budžetu. KLP budžets eh, nākotnē tiks samazināts, vismaz saskaņā ar ES budžetu pārskatu un citiem dokumentiem, ar ko man izdevās iepazīties. Tādēļ vajadzēs domāt par resursu pārstrukturizāciju, sadalot tos pa pīlāriem un dalību valstīm. E, ir domāts eh, vairākus otrā pīlāra instrumentus pārvietot uz pirmo pīlāru un šķiet ka tam sekos dažādu budžeta kritēriju pārskatīšana eh, budžeta pārnešanu uz citiem pīlāriem ir nepieciešama, bet arī dalībvalstīm ir jāpadomā par budžeta līdzekļu pārstrukturizāciju, jo eh, piešķīrumi eh, dalībvalstīm ir ļoti atšķirīgi. Mēs šeit runājam par uh, dažādiem nolīgumiem, kas pastāv, jo, bet no tiem ir jāatsakās, jo tie nav ilgspējīgi. Komisija savā paziņojumā ir arī minējusi uh, to, kā varētu izmantot objektīvos kritērijus. Uh, Manuprāt, mums ir jāizstrādā objektīvi kritēriji, kas ir skaidri, nepārprotami un domā par uh, ES nodokļu maksātāju līdzekļu izmantošanu. Ir ļoti grūti nospraust kaut kādus konkrētus rādītājus, kas vislabāk atbilstu objektīvo kritēriju atrašanai. Bet, ja mēs runājām par uh, piešķiršanu, mums ir jādomā gan par uh, lauksaimniecības zonā, par Natūra 2000 projektu un arī to, kāds ir kopējais IKP rādītājs uz vienu cilvēku attiecīgajā valstī. Mums ir e, jādomā par tādām ilgspējīgām kategorijām kā ekonomika, vide un sociālie jautājumi. Un, protams, ir jāsaprot arī tas, eh, kā šī līdzekļu piešķiršana ietekmēs KLP nākotnē. Papildus eh, šīm bažām, kas pastāv budžeta jomā, vēl rodas bažas par to, ka uh, lauku reģionu attīstība nākotnē īsti nav skaidra, kā tā īsti virzīsies uz priekšu. Ir daudzas balsis, kas apgalvo, ka lauka attīstības eh, jautājumi ir jārisina kohēzijas politikas ietvaros. Es domāju, ka šīs debates nav pārāk auglīgas, jo mums ir pirmām kārtām jādomā par to, uh, kā uzlabot cilvēku dzīves apstākļus lauku reģionos, un šie cilvēki bieži vien ir izmisuši, jo viņi nezin, kur saņemt finansējumu. Tātēļ ir visas lauku reģioniem veltītās politikas jāapkopo zem tāda viena jumta, izveidojot jaunu fondu, kas uzlabotu lauku reģionu attīstības programmas, tajā pašā laikā atļaujot izvērīties no pārklāšanās starp dažādiem ES fondiem fondiem, un tas varētu uzlabot arī eh, dažādu politisko vadlīniju koordināciju. Lauku attīstības programmas tagad pārvada vairākas, pārvalda vairākas institūcijas un orgāni, bet tās nekad nav bijušas inst, īstenotas zem tā sauktā lauku reģionu eh, zīmoga vai eh, zīmola. Noslēgumā mani secinājumi. Šobrīd ir vēl pāragri definēt lauku reģionu attīstības programmu lomu nākotnes KLP, bet ir vairāki secinājumi, pie kuriem darba gaitā esmu nonācis. Savas prezentācijas pirmajā daļā es uzsvēru ka priekšlikumi, kas izskan paziņojumā, bieži vien ir nepilnīgi, un priekšlikumi īstenībā tikai daļēji atbilst tiem izaicinājumiem, ar ko ir jācīnās. Šķiet, ka e, nākotnes KLP noteiks vairāk institucionāli faktori, kas visi ir pietiekami svarīgi. Uh, Lauku reģionu attīstības loma šķiet ir pazemināta otrajā pīlārā. Mēs ceram, ka tas nenozīmēs uh, kopīgu, vispārīgu šīs uh, politikas degradāciju. Un mums ir jādomā par uh, vairāku uh, izaicinājumu risināšanu pirmā pīlāra ietvaros. Uh, Es uzsvēršu, ka nabadzība lauku reģionos ir viena no samilzušākajām problēmām, un pret to ir nekavējoties jācīnās. Es domāju, ka mums ir e, jāizveido tāda pieeja, kas ir balstīta uz rezultatīviem kritērijiem un attiecīgās situācijas izvērtēšanu. Ir jāpadomā arī par budžetu, e, budžeta pārstrukturizāciju, e, tas ir jāpiešķir balstoties uz tādiem rādītājiem kā lauksaimniecības vajadzības, Natūra 2000 un IKP uz vienu cilvēku. Mums ir uh, labāk jāsaskaņo, eso, jāsaskaņo esošās politikas, eh, jā, jāsavad tās visas zem viena jumta, jādomā par jaunu fonda izveidi un ir jāsamazina pastāvošā pārklāšanās tam dažādām politikas jomām. Un visu beidzot, nākotnē veidējot KLP, mums ir jāsaprot, ka ES lauksaimniecības aina ir ļoti daudz šķautņaina Tādēļ eh, politikas vadlīnijām ir jābūt atbilstošām katrai atsevišķai daļību valstī, nevis eh, jābūt tādām, kas mēģina atbilst pilnīgi visiem, jo tāds vienkārši nav iespējams. Paldies! Tack så mycket. <clears throat> Tack så oerhört mycket. Paldies eh, par man doto vārdu. Paldies par šīm atšķirīgajām prezentācijām, taču tās bija ārkārtīgi interesantas. Uh, Es pagaidīšu mazliet, kamēr jūs visi uzliekat austiņas, tādēļ, ka es runāšu zviedriski un jums ir nepieciešams tulkojums. Liels paldies par šīm interesantajām prezentācijām un patiesības sākot tās bija ļoti dažādas un mēs saklausījām dažādas nokrāsas šajās prezentācijās. Nu, un tagad mums, kas esam koplēmēji, ir ļoti labi uzzināt tādus dažādus viedokļus jo tās mums palīdzēs atrast kompromisu un varbūt ieturēt līdzsvaru. Tagad es došu vārdu mūsu referentam komitejas vārdā Desakungam. Jā, filan dank, frā Vosicin. Paldies, priekšstādātājs kundze, darbie kolēģi un kolēģis. Uh, augstu godātais uh, eksperti Šodienas uzklausīšana, kā jau priekšstādātais kundze teica, tas tādā mums jauns idejas un arī pārdomas, un tā bija daudz produktīvāka nekā iepriekšējā uzklausīšana, kur mēs dzirdējām tikai tāds vispārējais izteikums. Nu, esmu nedaudz nedroša par dažiem izteikumiem. Dangaman kungs, jūs runājat par dažām tēmām par uh, uh, valsts precēm un citu runāja atkal par to, nu, kur tad tos tā kā uh, klasificēt. Un manā ziņojumā es domāju, ka vīdes pasākumi, un tas ir pretrunā ar komisiju, nevis pirmajā, bet otrajā pīlārā redzam. Jo es domāju, ka tur mēs varam šos vidas pasākums daudz mērķorientētāk at, uh, uh, valstīt. Un pat ja tikai paušālu maksājumi uh, tiek izmaksāti, tad tāda tiek izmaksāta. Bet uh, tas neatspogļo to, cik dažādi ir šie pasākumi. Un neatspogļo arī to, cik dažādi ir apstākļi Eiropā. Un tas, kas mums ir jāievērā, ir tas, ka šī lauksaimniecības reforma, tad, kad tā būs sastādīta mūsu lauksaimniekiem, tā nedrīkst uzlikt papildus administratīvo slogu, nevis jaunas administrācijas un kontrolas sistēmas. Uh, Un līdz ar to jaunas uh, mm, uh sodu mehānisms ar to saistīts. Tādēļ vēlreiz mans jautājums uh, ekspertam, vai jūs uh, iestāties par to, kas ar pirmo pīlāru, kur vispārēji uh, es maksājumu Eiropas lauksaimniecībai tiek ietverti, un otram pīlāram tiek uh, nu, ļoti skaidri viens no otra atdalīti, un otrajā pīlārā tiek tie pasākumi apkāpot, kā piemēram. Uh, publiskie, teiksim, iepirkumi un uh, arī uh, at, atmaksāt vai atlīdzināt to, ko katrs kon konkrētais lauksaimnieks dots. Un es tā īsti nesapratu no Langamana kungu, kā tad tie līdzekļi no pirmās uz otro, no pirmās otro pīlāra tiks pārlikts, ka tas nedrūkst līdzfinansējums būt. Viņš teica, ka tam jānotiek bez līdzfinansējuma. Un es gribētu zināt arī, uh, Ah, lai pēdējais eksperts ah, runātu par lauku vidi, mēs, protams, varam diskutēt, vai tam šeit ir jābūt vai nē, bet mēs domājam, ka lauksaimniecības joma paliek lauksaimniecības jomā. Bet, nu, pēc tam, protams, ka līdzfinansējumam ir jābūt. Nezinu, no kurienes ir trešais eksperts, bet es esmu no tādas. Uh, teritorijas, kas pirms 40 gadiem bija pilnīgi atpalikusi Vācijā. Un tā ir, nu, teiksim, izķeprojusies tikai tāpēc, ka infrastruktūra tika uzlabota. Tas nozīmē, ka ja tagad Eiropā ir reģioni, kur ir nabadzība, kur cilvēkiem neklājas labu, tad mana ilgadējā pieredze rāda, ka tur jāinvestē infrastruktūrā. Un tas varētu būt saistīts arī ar lauku vidu un struktūru pasākumu. Uh, kāda ir citos fondos? Un vēl viens jautājums. Ko eksperti domā par nākotni un visas sistēmas vienkāršošanu? Es gribētu manā ziņojumā uh, ietvert šo vienkāršošanu. Un es jau, nu jā, arī ievēroju ka līdz šim arī manā ziņojumā ir dažas uh, problēmas ar to, ka komisijas paziņojums daudzās vietās ir ļoti tāds nekonkrēts un nav pamatojuma. Un šeit mēs, kā parlaments, nu, mēs nevaram tā izpalstīties to. Un šeit es gribētu kolēģiem un kolēģiem teikt, ka mums ir Lisabonas līguma, mēs esam līdz atbildīgi, un nedrīkst būt situācija tāda, ka mēs arī tādu vispārēju ziņojumu sastādām, kas, nu, tā kā visatļaujas izsniegšanu komisijām. Es domāju, ka mums ir ļoti skaidri, konkrēti jāmēģina šis ziņojums konkretizēt. Nākošo dienu laikā es mēģināšu dot šo ziņojumu jau iztulkošanai. Tas ir detalizēts. Un, protams, ka būs tādas ļoti kaismīgas diskusijas par to, bet es negribu ziņojumu, kas būtu tikai virspusējs par KLP nākotni. Uh, un kas tad varētu ar lielu vairākumu parlamentā nobalsots, jo tur nekas konkrēts nav ierakstīts. Es domāju, ka mūsu atbildība ir ļoti augsta, un tādēļ ekspertiem jautājums, vai viņi to novērtē līdzīgi, ka parlamentam, ka mums tagad skaidri jāpasaka, nu kur ir tā novilktā robeža, lai komisija varētu jau, nu kā lai saka, balstoties uz šo dokumentu, izstrādāt normatīvo priekšlikumu. Alberta. Edisi. Jā, liels paldies, Alberta. Luís Capos Santos. Muito obrigado, Presidente. Eu eh, agradeço. Liels paldies, priekšsēdētāja kungs. Es gribētu pateikties ne tikai ekspertiem, bet arī par materiāliem, kas ir mūsu rīcībā, un tie noteikti būs ļoti noderīgi, lai apspriestu desa kunga ziņojumu. Bet ir viena lieta, kas mani ļoti nodarbina, un tas ir saistīts ar pašu galveno jautājumu, un tas attiecās uz jauno tiešo maksājumu sistēmu. Es nepiekrītu. Un es gribētu pateikt, kam es nepiekrītu no Tangermana kunga teiktā. Jūs teicāt, ka mm, tiešie maksājumi tikai palīdz izlīdzināt ienākumus un ka tas balstās uz KLP, kas ir saistīta ar otro pīlāru. Bet, ziniet, nu tā tas īsti nav. Ir tomēr vēl tādas lietas kā mm, apkārtējā uh, vīde un tās aizsardzība un tad arī nabadzīgu reģionu attīstība un tam līdzīgi. Līdz ar to tiešie maksājumi var būt arī nepieciešami, un mēs ar šādiem argumentiem varam cīnīties arī PTO tādēļ, ka e, tas būtu pamatoti. Un man šķiet, ka par šo tēmu no mūsu puses mums vajadzētu pamatīgi pacīnīties. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs, tālāk Dorfman kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Šodien eh, bija ļoti interesantas debates, eh, varbūt pat interesantākas nekā tās, kas norisinājās pirms dažām dienām. Nu, īstenībā mēs toreiz apspriedām to, kas jau visiem bija labi zināms. Eh, Tangermana kunga uzskati man sniedza ļoti daudz vielas pārdomām un tas, ko viņš teica par otro pīlāru, otrā pīlāra ietvaros mēs īstenībā darām to, kas ir nepieciešams un kādai, piemēram, zaļo lauksaimniecību vajadzētu tagad apspriest pirmā pīlāra ietvaros. Tādēļ mums vajadzētu rūpīgi iepazīties ar to, kādas iespējas mums piedāvā pašreizā politika, piemēram, ko dalību valsts ir dalījušas vidas aizsardzības jomā, ņemot vērā otro pīlāru, piemēram, 95% no lauksaimniecībā piešķirtiem līdzekļiem tika izsniegti E, iztērēt tieši pirmā pīlāra ietvaros. Un e, daudzi nedomā par vidas aizsardzību, piemēram, e, nodarboties ar lauksaimniecību un nerūpējas, piemēram, arī par dzeramā ūdens aizsardzību un tā tālāk. Tieši tādēļ mums ir jāpadomā arī par vides programmām, kas uzliek konkrētas saistības, ja tiek izmantot otrā pīlāra līdzekļu, un ir jāuzstāda augstāks prasības. Mums e, noteikti vajadzētu palauzīt galvu par to, vai nevajadzētu izstrādāt padziļinātāku, spēcīgāku modeli, un es varu piekrist e, Tangermana kungam, ka ja mēs to nesāksim darīt, tad e, varētu jāsties tāds sajaukums. Runājot par vienkāršāku procedūru un mazākajām lauksaimniecībām, Tangerman kungs to ļoti labi pateica, un Mēs šeit nerunājam tikai par kaut kādām tādām vispārīgām vienotām nodavām mazajām lauksaimniecībām. Jāsaprot, ka mazajiem uzņēmumiem ir arī jācīnās ar um, tādu lielu administratīvo slogu. Varbūt tiešām varētu padomāt par um, tādiem vienkāršākiem pasākumiem, ja kāds saņem tikai, nu, es nezinu, pāris simtus uh, eiro gadā, vai tiešām viņam būtu jācīnās ar visiem šiem milzīgajiem papīru kalniem. Tieši tādēļ vajadzētu būt aktīvākiem un padomāt par efektīvāku birokrātijas samazināšanu. Un visbeidzot. es vēlējos uzteikt pēdējo ekspertu par to, ka viņš eh, pievērsās arī nabadzības problēmai uh, lauku reģionos. Tas, protams, ir e, ļoti svarīgs jautājums. Šķiet, ka komisija tam nav pievērsusies, un arī mēs par to nerunājam pietiekam bieži, bet e, tā tas nedrīkstētu turpināties. Paldies! Paldies! Sikierska kungs lūdzu tagad. Ja myślę, że szkoda, że jest mało czasu, bo naprawdę jest o czym myśleć. Paldies, uh, priekšsēdētāji kā es gribētu, lai mums būtu vairāk laika, jo mums ir tik daudz dažādu jautājumu, ko varētu apspriest pēc šīm prezentācijām. Es izlasīju Tangermāna kunga prezentāciju, un man tā šķita ārkārtīgi interesanta. Tik daudz par to varētu pateikt, taču es ķeršos versim pie ragiem. Ir tiesa, ka ir tādi e, izdev, uzdevumi, kas īstenībā nav pārāk skaidrs. Tiek izvirzīti mērķi, par kuriem nav skaidrs, kādā veidā mēs gribam to sasniegt. Mēs, piemēram, gribam izskatīties zaļi. Un tāds ir mūsu priekšlikums. Tas ir tas, ko mēs gribam izdarīt. Protams, es negribu kritizēt šādu pieeju, jo, protams, es apzinos, ka mums nav nekādas citas izvēles. Tas ir. Uh, tā ir politiska situācija, kurā mēs esam. Un eh, tomēr eh, netiek nekas konkrēts piedāvāts. Jo, piemēram, ja mēs runājām par tiešo maksājumu līmeni, nu tad jāsaka, zināmā mērā, ja mēs uzturam šos tiešos maksājumus tādā pašā līmenī, kāds tas ir tagad, tad tas liecina par lauksaimniecības politikas stabilitāti. Mm, bet es pieļauju, ka dažādām dalībvalstīm varētu būt attiecībā uz šo jautājumu dažāda vēsturiskā perspektīva. Tomēr, ja mēs gribam paturēt pašreizējo pašreiz, līmeni, tad mums ir nepieciešams arī mainīt savu budžetu. Mūsu budžets ir jāpadara elastīgāks. Un tad ir vēl viena problēma. Mums ir tik daudz dažādu mērķu, kas tiek ietvērt TKPL, eh, tur tiek ietverta pat eh, klimata pārmaiņas un tālīdzīgi jautājumi, ka tas padara mūsu lauksaimniekus diezgan eh, nobažījus šos. Jo uh, ir pārāk daudz mērķu, nu, pie tā arī palikšu. Paldies! Paldies, saka priekšsādātājs Kaļinovska kungs. Kaļinovska kungs. Jā, paldies priekšsādātāji. Arī es gribētu pateikties ekspertiem par viņu interesantajām prezentācijām, taču īpaši es gribētu atsaukties uz pieeju, ar kuru mūs iepazīstināja Tangaramana kungs, kad viņš runāja par Eiropas lauksaimniecības nākotni un viņš stāstīja par savu viedokli attiecībā uz komisijas priekšlikumu. Uh, Nu, man jāsaka, ka mūsuprāt vajadzētu saprast, ka mūsu lauksaimniecības konkurēt spēja ir ar vien vājāka. Mēs neesam spējīgi cīnīties pret mūsu konkurentiem citur pasaulē. Tāpēc jautājums ir par to, kur ir mūsu manevra iespējas. Mums tās ir jāatrod, mums ir jākļūst modernākiem un mums ir jākļūst konkurētspējīgākiem. Un tad jautājums ir to, vai mēs gribam tikai konkurēt, vai arī mēs gribam būt zaļi domājoši, vai mēs gribam būt videi draudzīgi, vai mēs gribam arī atbalstīt sociālo aspektu. Uh, ja mēs neatradīsim kompromisu šajos jautājumos, tad nākamos septiņus gadus mēs būsim tikai zaudētāji. Tagad runājot par tiešajiem maksājumiem. Vienalga, vai mēs esam no jaunās vai vecās dalībvalsts, jūs man piekritīsiet, ka tas, ka saņem visi vienādus maksājumus, nenozīmē, ka tas ir godīgi, jo mm, reģioni Eiropas Savienībā ir ļoti atšķirīgi. Ir ziemeļu reģioni, dienvidu reģioni, kalnaini reģioni. Tie visi ir ļoti atšķirīgi. Un mēs e, te runājām Eiropas parlamentā par to, ka mums ir nepieciešami objektīvi kritēriji, taču tagad šie objektīvie kritēriji kaut kā ir pazuduši no redzesloka, bet mums vajadzētu par tiem runāt un par tiem domāt. Tangermen kungs arī teica, ka viņam jocīgs liekas tas aktīvā lauksaimnieka jēdziens. Es domāju, jums tiešām vajadzētu par to padomāt. Kas tas ir? Um, vai tas ir tas cilvēks, kam pieder zeme, vai tas, kas to apstrādā? Nu, protams, īpašnieks var iz, īrēt um, savu zemi un to neapstrādāt. Tad to apstrādā cits cilvēks, bet tā, uh, tas ir zemes īpašnieks, kas saņem tiešos maksājumus, un tā ir tāda liela problēma vismaz manā valstī, Polijā. Nu, un tad vēl pēdējā problēma ir par to, kā naudai ir jāstiek sadalītais ar pirmo un otro pīlāru. Mums e, tiešām šeit ir liels atšķirības starp jaunajām un vecajām dalību valstīm. Daži domā, ka tur ir jābūt 18 līdz 20 procentiem, bet, nu, manuprāt, e, mēs nevaram šeit izlemt to visu uz visiem laikiem, jo lauksaniecība Eiropā. Onorevole Reimers. Reinkundze. Jā, paldies. Es gribētu trīs piezīmes izteikt. Līdzfinansējuma problemātika tika jau pāris reizes pieminēta. Vai e, jūs varētu izteikt arī priekšlikums, kā varētu stiprināt līdzfinansējumu un uh, dažādāk to veidot, jo tas, ka tas ir jādara, ir skaidrs jo visādi citādi līdzfinansējums eh, var būt nu, tāds tā kā izslēgšanas kritērijs. Un otrs. Es domāju, lauksaimnieki ir spējīgāk piemēroties klimatu pārmaiņām nekā lauku vide. Uh, varētu pārvarēt demogrāfiskās izmaiņas. Es domāju, ka mēs neesam pietiekam to novērtējuši, jo demokrātisko pārmaiņu temps drīz būs uh, problēma ir tīpaši lauku vidē. Un šim jautājumam jāpievēršas. Un tādēļ es domāju, ka otrs pīlārs ir svarīgs, jo tas ir līdzeklis, kā mēs varētu veicināt uh, lauku struktūras un tās uzturēt. Nu, kā, ko uh, dod lauksaimniekiem lauku vidī, viņi pēc tam tur ir vieni paši. Un tad mums ir jābūt uzmanīgiem viss tas, ko mēs uh, vēlamies un kādu mērķi mēs sasniegt gribam, mēs nedrīkam sadrumstaloties. Ja pārāk daudz dažādu projektu tiek īstenot, tad viņi ir finansiāli tik ļoti vāji, ka nu, uh, to liederības efekts uh, nevarētu būt pārāk labs. Mums nevajadzētu pārāk plaši mūsu aktivitātes uh, dažādot. Jo. Andiamo veloci. Paldies, Aņo kungs, lūdzu runājiet ātri, citādi mēs nevarēsim dot vārdu ekspertiem. Uh, Paldies, priekšsādātāji. Mani komentāri būs pār um, otro pīlāru. Nu, es varētu jums nosaukt 50, 60 uh, piemērus, bet, nu, es tikai pieminēšu trīs piemērus. Zviedrijā, piemēram, nav nekāda nepieciešamība audzēt saldos kartupeļus. Um, Tas būtu viens. Pagājušajā plenārsēdī es jau pieminēju to jautājumu, kas attiecās uz suņu dzīvi Ungārijā. Tiek izgāsts daudz naudas, bet suņi, kā dzīvo suņu dzīve, tā nekas labāk arī viņiem nav palicis. Un kā mēs varam palīdzēt? Uzlabojot. Um, uh, um, ja, ienākumu nodoklis. Un mm, Lielbritānijā mums eh, tas ir. Un tad ir arī tāds nodarbinātības nodoklis, kas ir domāts tam, lai veicinātu nodarbinātību tieši lauku reģionos. Nu, un tad, eh, ja mēs te, piemēram, runājam par droši, drošumu, nu tad tur atkal ir dažādas uh, sistēmas, ar kuru varētu to nodrošināt, piemēram, ar dažādām pārbaudēm un tam līdzīgi. Nu, un vajadzētu bez šaubām katram lauksamniekam nodrošināt mobilo telefonu. Paldies! Haislinkungs, pavisam īsi divi jautājumi. Es tā īsti labi nesapratu no vienas puses jūs teicāt, nu, ja uh, pirmā uh, pilārā visu saliekt, tad tas neatbilst uh, PTO. Nu, tad jūs pret to pirmo uh, pīlāru, kā lai saka, tā, tā kā protestēt, lai gan uh, daudz politikas ir uh, Eiropas Savienības politikas. Un uh, jūs teicāt, ka, nu, pēc iespējas labi ir jāsamaksā uz vienību, uh, bet, nu, kā tad, uh, kur tad tas, kā tad tas tiek noteikts, noteikts, un tas ir tāds ļoti saistošs jautājums, bet neskaidrs. Un kas ir sistemātiski, to es arī tā īsti nesaprotu. Ja otrajā pīlārā uh, ir uh, vidas un zaļie pasākumi, nu tad tas ir savādāk nekā es sapratu komisijas uh, paziņojumu. Nu, principā mēs vēlamies lauksaimniecības politiku kas ilgtspējīgu politiku abos pīlāros redz, ne tikai vienā. Paldies. Ja Mārtiņ. Grazie, Mārtiņ, un Evere Kalniete, poi... Kalnietis kundze, pēc tam Nikolson kungs. Paldies, prezident. Es gribēju runāt par e, tiešajiem maksājumiem, kas Latvijas zemniekiem ir tie vissvarīgākie. Tangermaņa kungs arī ieminējās par to, ka viņi ka ieskatoties nemaz īsti tā neredz pamatu tiem tiešmaksājumiem. Uh, un man jāsaka tā, ka Latvijā ir pietiekam daudz zemnieku, kas arī piekrīst, lai lauksaimniecības politika pastāvēt bez tiešmaksājumiem, bet tad visā Eiropā, jo tas nodrošinātu vienlīdzīgu konkurenci. Kamēr tā tas nav, tikmēr milzīgajām atšķirībām, kas šobrīd pastāv, ir jādara gals. Un tas, ko mēs ierosinam, uh, lai uh, būtu pietiekami skaidra sistēma, noteikt tiešo maksājumu zemāko un augstāko slieksni valstī, katrā no dalību valstīm. Kā zemāko slieksni mēs ierosinam noteikti 75% no vidējā maksājuma lieluma, kā augstāko slieksni mēs ierosinam noteikti 125% no vidējā maksājuma lieluma Eiropā. Tas nodrošinātu pietiekamu fleksibilitāti un skaidrību. Bez tam noteikti ir nepieciešami objektīvie kritēriji, un Jāmbor kungs, runājot par lauku attīstību, nedaudz tos jau iezīmēja. Pirmkārt, svarīgi ir IKP uz vienu iedzīvotāju kā rādītājs. Otrakārt, <clears throat> būtu <clears throat> precīzi jāņem vērā izmantojamā lauksēmniecības zeme, un tad visi tie izdevumi, kas ir nepieciešami, lai, lai uzturētu šo lauksēmniecības zemi, uh, labā ražošanas stāvoklī - darbspēks, degviela, tehnika un tā tālāk. Mēs uzskatām, ka tie ir pietiekami objektīvi kritēriji, un man būtu interesanti dzirdēt ekspertu viedokli. Paldies! Grazie, onorevole Kalniete. Adesso James Nicholson, poi chiuderò. Yes. James Nicholsons, lūdzu, paldies. Jā, priekšsēdētāji kungs. Jā, mēs redzējām, ka ir tāds sadalījums starp pirmo pīlāru un otro pīlāru, un daudzi kolēģi jau par to izteicās. Pirmais uh, eksperts runāja par to, ka varētu pamazām virzīties prom no tā sauktiem tiešiem maksājumiem. Un uh, kas jums ir jādara, ja jūs, piemēram, uh, mēģināt arī mainot ražošanas veidus, tad, protams, jūs arī esat atkarīgs no tiešiem maksājumiem. Vai mums ir jāturpina izsniegt šie tiešie maksājumi vai nē? Jo uh, daudzi uzskata, ka 2013. gadā jūs nevarat uh, tikpat daudz finansējumu piešķirt uh, tam, kā, piemēram, 2000. gadā un jāpadomā arī par godīgāku finansējumu sadalīšanu starp dažādām lauksaimniecībām. Nu, ja es kļūdos, pasakiet man to, bet uh, lop Uh, lopkopības nozara, lielopu gaļas ražošana un aitu gaļas ražošana. Uh, šīs ir tās divas jomas, kas, uh, nu, burtiski brauc no kalna lejā, tur situācija aizvien pasliktinās. Un, ja mēs runājam par pie, lauksainiecības komiteju, vai mēs runājam par lauksainiecības politiku, un tai nevajadzētu to jaukt ar vīdas politiku un sociālo politiku. Paldies, tagad Raudusts kundze. Paldies, paldies, priekšsēdētāja kungs. Es vēlējos sirsnīgi pateikties visiem ekspertiem par um, saistošajām prezentācijām. Es tagad vērsīšos pie Tāngermana kunga. Jūs savā prezentācijā ļoti skaidri pateicāt, ka jūs apšaubāt tiešos maksājumus un to nozīmu, un jūs teicāt, ka tiešie maksājumi automātiski negarantē pārtiks produktu nekaitīgumu. Uh, Tangerman kungs, mēs eh, redzam, ka cilvēki arī dodas prom no reģioniem, bet varbūt eh, ar tiešo maksājumu palīdzību varētu parūpēties par šo pārtiks produktu nekaitīgumu. Un jūs teicāt, ka ar tiešiem maksājumiem varētu izskaidrot arī paaugstinātās cenas Vācijā pie, piemēram, cilvēki izdod tikai 11% no uh, savas algas pārtiks produktu iegādē. Man šķiet, šis uh, skaitlis nav tik milzīgs nemaz, un cilvēki būtu gatavi arī izdot lielākas summas, ja būtu garantīti, ka pērkamie pārtiks produkti patiešām ir nekaitīgam un kvalitatīvi. Tālāk jūs teicāt, ka ir uh, jāpadomā arī par. Uh, atbalstu ienākumiem. Ko jūs ar to domājat? Vai jums šķiet, ka to varētu salīdzināt ar tā eh, saukto sociālo palīdzību, kas notiek Vācijā, ka, piemēram, katram lauksaimniekam ir jāatspoguļo, cik, eh, dā, cik liela ir viņa ienākumi? Eh, kā jūs to vēlaties tehniski īstenot? Paldies! Paldies! Es vēlējos Eh, lūgt tūkus būt nedaudz pacietīgiem, saka priekšsēdētājs, jo mums vēl ir eh, jāuzklausa trīs ekspertu atbildes. Došu jums vārdu, bet ļoti lūdzu lakoniski. Tangerman kungs, jūs kā pirmais lūdzu. Paldies! Es vēlējos pateikties par šiem interesantajiem jautājumiem un ierosinājumiem, un ņemot vērā to, ka uh, Tagad jau ir vēl vakara stunda, es nevarēšu izteikties ļoti detalizēti. Tātad pirmais jautājums, kā varētu parūpēties par pirmās nepaciešamības eh, preču ražošanu? Eh, vai tas ir jāfinansē no pirmā pīlāra vai otrā pīlāra? Es saku, ka tas ir jāfinansē no otrā, otrā pīlāra, jo otrais pīlārs mums eh, piedāvā pietiekami lielu elastību, tātad tur nevajag rūpēt nevajadzētu tagad pārprast situāciju, proti, ka pilnīgi uz katra zemes pleķīša, uz katra hektāra var izaudzēt eh, šādas plaša patēriņa mm, preces. Līdz ar to tam ir saistība ar otrā pīlā, otro pīlāru. Tālāk tāda politika, kas ir mērtiecīga, ir eh, prātīga un ir jāpodāma eh, arī par līdzekļu pārnesi no pirmā pīlāra uz otro pīlāru. Un tagad rodas jautājums par līdzfinansējumu. Ja mēs rīkojamies tāpat kā līdz šim, runājot arī par modulācijām, tātad eh, viens eiro no pirmā pīlāra uz otro un papildinām to ar nacionālajiem līdzekļiem, tad tas īstenībā sistēmu sadragā. Mēs nevaram izdot vēl vairāk līdzekļu uh, tieši lauksaimniecības politikas finansēšanai. Jāpadomā varbūt par jaunu sistēmu. Nu jā, varbūt jūs mani tagad uh, uzskatīsiet par revolucionāru, bet ir jau taisnība, ka dalība valstis uh, piedāvā līdzfinansējumu, un tām arī ir jāpieņem lēmums, kur tiks audzētas šīs plašā patēriņa preces, pir, pirmā šie nozīmīgākie produkti. Un dalību valstu iemaksas eh, papildina ES budžetu, un ja dalību valstu iemaksas tiktu samazināts, tad tās varbūt varētu piedāvāt vairāk līdzfinansējumu otrā pīlāra ietvaros. Uh, būtu līdzatbildīgas lēmumu pieņemšanas procedūrā, atkal balstoties uz otro pīlāru. Ko tad nozīmē šīs uh, preces, uh, pirmās nepieciešamības preces un to finansēšana? Šis varbūt nav pats labākais formulējums, bet uh, tas ir saistīts ar otro pīlāru un izšķirīgi svarīgi ir tas, lai Uh, maksājumi tiktu atrunāti līgumā. Proti ir līgums starp valsti un lauksaimnieku, kurā skaidri un gaiši ir pateikts, kas šim lauksaimniekam ir jādara, kas viņam ir jāaudzē un kā viņš par to tiek atalgots. Protams, mēs te nevaram varbūt visu izrēķināt precīzi līdz pēdējiem gramam, bet konkrētai sistēmai, struktūrai ir jābūt. Tātad tiek noslēgts līgums, kas cilvēkam uzliek saistības, uh, saražot, piemēram, konkrētu apjomu produktu. Protams, varētu arī vēl diskutēt, cik augsta būs šī maksājuma robeža, ir atšķirīgas procedūras, kā to varētu izdarīt. Bet par to varbūt šoreiz nē. Vēl tika uzdots jautājums, kādēļ šis augļu sektors nav saskaņā ar PTO. Mēs runājam arī par augu. Mēs saprotam, ka ir arī jābūt zaļai lauksaimniecībai. Ja mēs vēlamies tur piesaistīt tiešos maksājumus, tad nedrīkst pieļaut to, ka eh, ir jābūt, eh, piemēram, šim augu sēkas principam, kas ir noteikts eh, kultūras nomaiņai, un ja kādam, piemēram, ir atmata neizmantojamā zeme, tur jau viņš, protams, nevar nodrošināt augu sēku, tas ir pats par sevi saprotami. Un ja jūs nosakat konkrēts priekšnosacījums, tad ir arī jāpasaka, kurš saņems tiešos maksājumus, un, protams, ja kāds saņem tiešos maksājumus, viņam kaut kas ir jāsniedz pretī PTO, jā. Man uzdev vēl vienu jautājumu. Tūlīt beigšu savu stāšanos, saka Tangerman kungs. Tā tad. Vai Vai eh, šī eh, lauksaimnieka došanās prom neradīs risku pārtiks produktu nekaitīgumam? Mums ir jādomā arī par proporcionalitāti, piemēram, jā, ja eh, lauksaimnieki dodas prom no lauksaimniecībām, tad tur varbūt tiks izbūvēts ceļš un tas nelabvēlīgi ietekmēs produktu nekaitīgumu tāda situācija pastāv tālāk runājot par ienākumiem. Ja jūs vēlaties uh, būt nopietni savos izteikumos un vēlaties pateikt, ka tiešie maksājumi nākotnē ir jāsadala godīgāk, tad ir jāparūpēs par to, lai jūs varētu konstatēt, kādi ir lauksaimnieki ienākumi. Nu, jā, nu tad es varētu stādīties priekšā, ka, piemēram, Anglijas karaliene vairs nebūs sajūsmā par tiešiem maksājumiem. Uh, runātājs tiek pārtraukts, eh, priekšsādātājs mēģina pārtraukt runātāju, kurš turpina runāt. Paldies! Vincents, eh, lūdzu, jums vārds šateliekungs. Nu, es 45 sekundēs eh, izteikšos. Man pirmā doma ir šāda. Uh, Es domāju, ka mums ir jābūt ļoti konkrētiem, un es domāju, ka visas problēmas lepjas sīkumos un ir ļoti labas idejas, bet jautājums ir par to, vai mēs vēlamies vai mēs nevēlamies sadalīt tiešos maksājumus tāpat kā tagad, kas galīgi nav piemēroti cenu nestabilitātei. Nu, tad, kad mēs runājam par riska pārvaldību, tad ir ļoti svarīgi to saprast. Un otrais, uh, Otra lieta, ko es gribēju teikt, es atbalstu, lai pirmajā uh, pilārā tiktu ieviestas dažas zaļas idejas, kaut arī tās tiktu atšķirī, nošķirtas no lauka attīstības jautājumiem, bet nu, vismaz mēs varētu ņemt vērā dažus kritērijus, kas varētu piešķirt jaunu jēgu pirmajam pīlāram. Un vēl visbeidzot, es gribētu teikt, ka mums ir jāuzmanās e, ļoti ar šo palīdzības maksājumu griestiem. Paldies! Grazie, Vincent Šetel. Paldies Vincentam Šateljē e, un visbeidzot. Uh, Žambora kungs. Lielas paldies! Ir bijuši te dažādi komentāri par KPL, bet man liekas, lauku attīstības politika neatiecās tikai uz lauksaimniecību. Te ir uh, protams, jākoncentrējas galvenokārt uz šiem jautājumiem, bet lauksaimniecības politikai ir vēl dažas citas apakšnodaļas, kā piemēram lauku attīstība, un mums ir problēmas lauku reģionos, ar kurām ir jāsaskarās, tāpēc es domāju, ka lauku attīstības problēmas arī ir ārkārtīgi svarīgas lauksainiecības politikas daļas. Nu, kas attiecās uz izvērtēšanas sistēmu, tad es gribētu pateikt, ka, lai atbildētu šo jautājumu pavisam īsi, mums vajadzētu uh, vienkāršot indikātoru skaitu, jo pašlaik to ir vairāk nekā simts, un to vajadzētu samazināt. Taču vēl viens svarīgs jautājums ir tas, ka pašreiz šī izvērtēšanas sistēma nedarbojas, un tā nedarbojas tādēļ, ka tā ir ļoti sarežģīta. Un pats pēdējais komentārs ir par attiecību starp sabiedrības novecošanos un nabadzības. Pilnīgi piekrītu, ka starp šiem diviem aspektiem ir cieša saite, un es domāju, ka ar to vajadzētu tik galā. Paldies! Paldies, saka priekšsādātājs, es gribētu pateīties visiem, it īpaši mūsu ekspertiem, Es domāju, ka šīs debatas bija ļoti intensīvas un tās parādā, ka uh, vēl par daudz lietām mums ir jādomā. Es gribētu nocitēt to, ko teica Tangermana kungs. Es nezinu, kā uh, um, ASV kongress reaģēs uz Tangermana kunga paziņojumiem. Taču taču tas noteikti būs savādāk nekā mums šeit. Nu, paldies visiem! Tiksimies 28. februārī pulkstens trijos sēdē.